Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, ir laiks atsākt mūsu sēdi. Have, uh, us, uh, Mum, mūsu vidū ir uh, komisārs De Guhtkungs. Mums notiks uh, viedokļa apmaiņa ar komisāru kungu par Eiropas uh, Savienības tiesniecības politiku nākotnē. Komisija šobrīd apsver to, kā Eiropas Savienības tiesniecības politika varētu dot savu ieguldījumu, lai panāktu stratēģijas uh, 2020 mērķus. Uh, komisija nesen ir uzsākusi publisko konsultāciju procesu par uh, paziņojumu šajā jautājumā, kas tiks izstrādāts tālāk nākotnē. Šī politika būs viens no galveniem jautājumiem Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un lai nodrošinātu uh, tirzniecības atvesļošanos globālā mērogā. Mūsu komiteja ir uh, intereses pilna vērot, kā izvērsīsies šīs publiskās uh, diskusijas, un, protams, mēs gaidām arī komisijas nākošo paziņojumu šajā sakarībā. Un šī, manuprāt, ir laba iespēja tiešā veidā no komisāra de Guhtkunga dzirdēt par to, kāds, kāda ir šīs stratēģijas 2020 eh, mērķi un saturs. Komisāra de Guhta, eh, vēlreiz liels paldies, ka esat ieradies šodien pie mums. Un ka esat gatavs uh, runāt mūsu komitejas priekšā un uzklausīsim komisāru, tātad, kas viņam sakāms šajā jautājumā. Jums vārds. Paldies. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šie ir uh, izaicinājumiem pilni. Uh, šis ir izaicinājumiem pilns laiks Eiropā. Valda bezdarbs, ir publiskais deficīts daudz valstu budžetos Ir jārisina šie parādu un deficīti jautājumi, un tie rada milzīgus riskus valsts ekonomikai. Šādos laikos uh, tie ir lieli izaicinājumi un Eiropas Savienībai tāpēc ir jāspēlē savu vadošā loma. Tā ir jābūt ekonomiskās izaugsmes uh, virzītāju spēkam, jāvirz uz priekšu ekonomiskās reformas, lai veicinātu Eiropas Savienības ekonomisko efektivitāti. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai ir jāpaliek kā atvērtai ekonomiskai uh, Eh, zonai, bet nevis tādai naivi atvērtai. Eiropas Savienība nevar vienpusīgi būt atvērta. Mums jābūt uzmanīgiem, vērīgiem, jānovērš jebkādi eh, centieni no mūsu tirzniecības partneru puses eh, uzspiest kādus protekcionistiskus pasākumus. Barozo kungs tieši par to runās arī nākošajā G20 samitā. Paturot to visu prātā, mēs izstrādājam jaunu politiku, tātad metodu, kas eh, nodrošinās to, lai tirzniecība ļautu nodrošināt eh, labāk uh, konkurētspēju un uh, inovācijas, lai mēs varētu nodrošināt stratēģijas 2020 mērķus un nu, lai nodrošinātu arī ilgspējīgu izaugsmu. Bez ilgspējīgas izaugsmes eh, mūsu attīstība ir apdraudēta, bet tirzniecības politika arī dod iespējas tīpaši attīstīt attiecības ar daudziem partneriem pasaulē un eh, mēģināt arī izplatīt Eiropas pamatvērtības šādā veidā. Galvenās tendences, kādas var paredzēt 18 eh, turpmākajos mēnešos, Tas ir tieši jautājums, kurā es gribētu uzklausīt jūsu viedokļus. Es gribētu, lai Eiropas Savienības tirzniecības politika attīstītos uh, uz augstākām fāzēm turpmākajos gados. Mēs jau esam uzsākuši publisko konsultāciju procesu šai sakarībā. Gribu uzklausīt jūsu viedokļus, jo uh, zinu, ka Lisabonas parlaments, uh, Lisabonas uh, līgums piešķir papildus pilnvars Eiropas parlamentam. Daži var uzdot jautājumu, kāpēc vajadzīga jauna tirzniecības politika? Vai tad esošā globālā uh, ES tirzniecības stratēģija, kas tika apstiprināta 2006. gadā, vai tad tā nav pietiekami laba? Um, Eiropa ir uzsākusi brīvās tirzniecības sarunas ar uh, daudzām Āzijas valstīm, tāpat ar Koreju, Indiju, Āziju. Ekonomiskās prognozes rāda, ka šīs valsts kļūs ar vien attīstītākas, svarīgākas turpmākajos gados. Tātad Eiropa ir veikusi īsto darbu pareizajā vietā. Mana sajūta ir tāda, ka pašreizējos eh, apstākļos mums ir jāizmanto vairāk iespējas, mums jāvirz šīs tirzniecības barjeras pēc iespējas tālāk, un to es nebūtu nedomāju tādā geogrāfiskā izpratnē. Vairāk vajadzīgi brīvās tirzniecības līgumi. Tāpat ar Merkosur valstīm ir nepieciešams atkal atvērt sarunas. Bet vairāk es šeit domāju tīri eh, šo tirzniecības eh, pamatīgumu un dziļumu ar mūsu tirzniecības partneriem. Gribu sniegt trīs piemērus jomas, kurās mums jāstrādā. Pirmām kārtām globalizācijas seku novēršana. Ir radīts mākslīgs robežs starp mūsu iekšējā tirgus politiku un ārējā tirgus stratēģiju. Ja mēs gribam būt konkurētspējīgi pasaules tirgū, tad mūsu regulējošam ietvaram jāņem vērā tas, ko dara citas lielās valstis, lai minimizētu uh, tirzniecības uh, izmaksas uh, ievērojot dažādus regulējošos režīmus. Dažkārt tas nozīmē, ka jāeksportē tas, eh, kas eh, ir eh, visvērtīgākais, citu kārt varbūt nāks mācīties no citiem. Katrā ziņā jāņem vērā ir arī starptautiskie standarti, un tā tad jārod pareizā atbildi šajā kontekstā. Otrām kārtām. Eiropas stratēģija 2020 lielu uzsvaru liek uz viedu un ilgspējīgu attīstību, uz augstajām tehnoloģijām, Eh, inovācijām un zaļajām tehnoloģijām. Domāju, ka tirzniecības politika var dot ļoti lielu ieguldījumu veicinot tirzniecību šajā jomā. Mums ir jāiet tālāk par precēm, mums ir jāuzlabo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pakalpojumi. Eh, tāpat attiecībā uz zaļajām precēm un pakalpojumiem ir jāveicina eh, šādu tehnoloģiju izplatīšanos, lai nodrošināt plašākus tirgus eh, lokus eh, par zemākām cenām ar labākām inovācijām. Un visbeidzot, Eiropas ārējā rīcība balstās uz pamatprincipiem, kas ir iestrādāti līgumā un kas atspoguļo eh, kopīgo vērtību kopumu, kas ir pamatā Eiropas veidošanai tiesiskums, vides ilgspējīga izmantošana, cilvēku tiesību ievērošana un vēl citi pamatprincipi. Tirzniecības politika ir viens no galvenajiem faktoriem, lai veicinātu šo vērtību un principu ievērošanu un izplatību. Mēs liekam liels cerības uz tirzniecību šai jomā galvenokārt tāpēc, ka ir dažādas uh, Eiropas Savienības ārējās rīcības jomas. Kopīgā tirzniecības politika ir tā, kura ir, eh, kurai jābūt visspēcīgākajai. Uh, Mums ir jātaisno uz šo politiku liktās cerības, tāpat laikā jāatcerās, ka ne visas problēmas var atrisināt tikai un vienīgi ar tirzniecības politikas palīdzību. Tātad pamatjautājums, kā jūsuprāt ir jāizveido šis līdzsvars, lai veicinātu Eiropas intereses un uh, vērtības un to aizstāvību? Jādomā arī par politikas uh, koherenci, sakārtotību un jānodrošina, lai uh, tirzniecības politika uh, gadījumos, kad tā nav risinājums, lai var izmantot citas politikas, lai risinātu jautājumu. Tas ir tikpat, ja ne vairāk vēl svarīgi. Kā jau iepriekš teicu, mūsu sarunu vešanas eh, darba kārtība saglabāsies kā svarīgs aspekts tirniecības politikā. Tāpat laikā ir jāintensificē darbs, lai tas, par ko mēs panākam sarunu noslēgšanu, lai to arī partneri ievērotu. Jāstrādā uh, cītīgāk, lai eh, ieviestu panāktos eh, nolīgums, eh, jāstrādā pie barjeru um, noņemšanas jaunos tirgos, tāpat jādomā, kā mēs varam uzlabot savu darbu valsts pasūtījumu jomā, lai varētu nodrošināt, ka uh, tirgi Āzijas un attīstības valstīs būtu atvērti Eiropas Savienības uh, tirgumu un pakalpojumu sniedzējiem. Mums jāstip, jādisciplinē uh, arī valsts palīdzības sniegšana uh, trešajās valstīs. Lai Eiropa būtu atvērta, ir uh, jānodrošina arī atvērtība darba vietu veidošanā. Tāpat gribu ierosināt uh, komisijas uh, paziņojumu, kurā tiks uh, vēlāk, tālāk detalizētāk apskatīt šie konkrētie jautājumi. Izstrādājot jaunu tirzniecības politikas paziņojumu, mans kolēģis eh, Tajānīkungs un Barniekungs, viņi ir atbildīgi par jaunas rūpniecības politikas un iekšējās eh, tirzniecības. Iekšējā tirgus politikas izstrādāšana ir nepieciešama konsekvence, tātad sakārtotība un koordinācija starp šīm divām politikām un tirzniecības politiku, un tas viss būs uh, pamats Eiropas Savienības ārējai darbībai. Mani mērķi šīs jaunās tirzniecības politikas paziņojumam. Tātad mans mērķis ir nākt to klajā oktobra beigās. Tagad es gribētu uzklausīt jūs, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, par to, kur jūs saskatāt kādus iztrūkstošus robus mūsu tirzniecības politikā, kā to varētu uzlabot, kā to varētu pielāgot eh, mainīgajiem apstākļiem. Gribētu dzirdēt, ko jūs sagaidat no šīs jaunās politikas, un es jau iepriekš jums pateicos par jūsu uh, devumu un uh, idejām. Es to visu ļoti augstu vērtēju. Paldies! You, the... uh, liels paldies! Un uh, tagad ir iespēja izteikties uh, komitejas locekļiem. Es gribētu dot um, nosaukuma vārdu katras politiskās grupas pārstāvim. Protams, sāksim ar ETP. Uh, ja viņi piekrīt. Es atvainojos, ka kavējos, eh, bet es eh, labprāt eh, gribētu parunāt par dažiem punktiem. Ja mēs domājam par jaunu ārējās tirsniecības stratēģiju, tad mums vajadzētu vispirms papētīt, kas ir noticis ar iepriekšējo stratēģiju Un, kad es skatos uz globālo Eiropu, es uh, esmu bijis arī referents par šo tēmu, un uh, man nākas konstatēt, ka mēs ļoti daudzās jomās neesam varējuši gūt uh, gaidītos panākums. Es, protams, saprotu, ka daļa no problēmas saistīta ar to, ka tas ne, nenotika PTO ietveros, tomēr um, mēs redzam, ka jaunā stratēģija ir ambiciozāka tai būtu jābūt mūsu galvenajam mērķim, bet uh, mums būtu jāstrādā arī pie um, tirzniecības nolīgumiem. Kad es runāju par brī, brīvās tirzniecības nolīgumiem, tad mums ir jādomā, kādas mums ir prioritātes, kuros tirgos mums ir lielākās intereses un kāda ir, uh, kāda ir tie upuri, kurus mēs varētu nest. Uh, mums vajadzētu mēģināt brīvās tirzniecības nolīgums veidot tā, lai, lai mēs ne, ne, nenostatītu pretī šeit pārmaiņu pasauli. Piemēram, Indijā pašlaik mēs varam runāt par dažiem izņēmuma, izņēmuma normām, tomēr Jebkurā gadījumā, vai nu tas būtu ar indiešiem vai ar citiem partneriem, mums uh, ir jāraugās, lai visi šie izņēmumi tiktu noteikti uz noteiktu laiku. Tur tas varētu būt konkrēts gads, vai mēs varam noteikt attiecīgus salīdzinošos kritērijus, uh, kuri jās, jāsasniedz kādā konkrētā sektorā. Ja mēs paraugāmies uz izaugsmi atsevišķos sektoros tādās eh, valstīs kā Indija, Argentīna, Ķīna, Brazīlija, tad uh, man ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, ņemtu vērā, ka brīviet izniecības nolīgumi, kas pašlaik tiek apspriesti, nav statiski, bet uh, būtu pielāgojami mainīgajai pasaulē. Man ir eh, radies iespējas, ka komisija ļoti bieži saduras ar tādām grūtībām, ka mēs eh, ļoti daudziem saviem partneriem dodam priekšrocības bez maksas. Tā arī ir tēma, kura mani nodarbina, un es eh, vēlos jautāt, kad mēs runājam par Eh, VSP sistēmu, ka, kā mēs uh, varam nodrošināt, lai tādi partneri kā Indija nevarētu atsaukties uz to, ka viņiem jau tagad ir uh, šies, šī VSP sistēma, visi šie labumi, un uh, lai viņi nevarētu atsaukties uz to. Mēs atverot savu tirgu, ņemam vērām konkrētās uh, izaugsmes uh, potenciālu. Tad es uzskatu, ka šeit uh, sistēmām joprojām ir zināmas kļūdas, jo mēs zinām, ka Persijas līča valstīs uh, dažās um, nacionālais ienākums uz cilvēku ir lielāks nekā vairākās Eiropas valstīs, un mums uh, par to vajadzētu domāt. Uh, Es eh, domāju, ka mums eh, būtu labāk jāsasaista dažādi tirzniecības aspekti nākamajos nolīgumos. Šo debati mēs eh, risinām jau diezgan ilgi, un man ir svarīgi, kā mēs varam izmantot citas politikas jomas, lai veidotu ārējās tirzniecības stratēģiju. Kad mēs runājam par izēvielu stratēģiju, kuru komisija pirms diviem gadiem iesniedz parlamentam, tur uh, bija runa par to, ka mums vajadzētu izmantot uh, daudz intensīvāk citas politikas jomas. Mums uh, vajadzētu atbalstīt attīstības sadarbību. Es vēlētos, lai nākamajā stratēģijā mēs padomātu to, par to, kā mēs varam izmantot citas politikas jomas un saistīt tās ar uh, tirzniecības politiku, proti rūpniecības politiku, enerģijas, kaimiņu attiecību, apkārtējās vidas politiku. Es priecātos, ja mums, ja jūs mums varētu iesniegt rakstisku dokumentu, lai mēs neformāli varētu dot savu ieguldījumu un Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs šajā stratēģijā ņemtu vērā, ko mēs kā parlaments atbilstoši Lisabonas līgumam varam piedāvāt šai stratēģijai. Un uh, tagad es uh, dodu vārdu sociālistiem un demokrātiem. Dēvids Mārtiņš. Lielas paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, uh, es piekrītu Kaspārī kungam, ka mm, mūsu sasniegumi globālajā mm, dimensijā ir bijuši, mm, nav bijuši pietiekami labi, un uh, Mēs varam darīt daudz vairāk, lai m, mm, diskutētu ar uh, brazīļiem, amerikāņiem un indiešiem. Uh, uh, es uh, domāju, ka mēs uh, mēģinām noslēgt uh, papildus brīvās tirzniecības uh, nolīgums, bet uh, stratēģijā būtu jāparedz tas, kuri reģioni mums ir vissvarīgākie. Kad parlamentā tika izveidota, pirms tika izveidota šī komiteja, mums bija tirzniecības komiteja un rūpniecības komiteja. Es nedomāju, ka mēs šeit izvēlamies uzvarētājus, tomēr komisijai būtu jāskatās, kur mums ir konkurences priekšrocības, kur mums ir strateģiskas intereses, un būtu jāmēģina noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumi, kas aizstāvētu šīs intereses. Mums jādomā nevis ar kuru valstu mēs varam tirgoties, bet kura valsts ir visizdevīgākā domājot par nākotni. Pagājušajā nedēļā uh, Es e, runāju ar Eštāns kundzi, un viņa teica, ka mūsu politika. E, es reizēm brīnos, vai kurš e, maina mūsu politiku, vai ir jēga runāt par sociālām un cilvēktiesību lietām tirzniecības ietveros šīs klauzulas, manuprāt, nav apspriežamas, ja mēs tām esam piekrituši. Un paldies par pacietību. Mans pēdējais punkts um, ir par brīvo tirzniecību, par godīgo tirzniecību. Iepriekšējā komisijā mums uh, bija problēmas ar uh, godīgo tirzniecību jo konkurences di direktorāts teica kaut ko vienu, tirzniecības ģenerāla dar direktorāts darīja kaut ko citu. Un um, mēs, uh, mums būtu jāmēģina nodrošināt konsekvenci šajos jautājumos. Komisijai būtu jānodrošina uh, kā mm, godīga tirzniecība paliek ilgspējīgas tirzniecības politikas stūrakmens. Liels paldies liberāļu vārdā Nikolā Rinaldī, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies arī komisāram par informāciju Mm, kas attiecās uz uh, Eiropas Savienības nākotnes tirdzniecības politiku. Pašlā, pašlaik uh, parlamentā un arī ārpus parlamenta notiek uh, diskusija par attīstības politiku pēc uh, Lisabonas uh, līguma spēkā stāšanās. Un, proti, no tā izriet arī politiski instrumenti. Tās ir sarežģītas tēmas. Uh, Bet, ja mēs paraugāmies, kā attīstības politika tiek koordinēta, kāda ir pieejama instrumenti ārējās tirzniecības politikai, tad mums kļūst skaidrs, ka tirzniecības politika ir uh, tā, kuras, uh, ar kur mēs realizējam savu ārējo politiku. Tā, protams, ir privilēģija, bet arī liela atbildība. Tirzniecības politika ir ārējās politikas viens no svarīgākajiem aspektiem. Es domāju, ka arī Lisabonas līgums šeit uzliek komisijai lielu atbildību. Man ir sakojoši jautājumi, kādu jūs saskatāt sinerģiju? Kādas ir komisijas um, kāds, kāda ir komisijas nostāda par eh, brīvās tirzniecības eh, līgumiem? Vai tas eh, būtu jāsaista ar attīstības politiku un ārējo politiku? Kāds komisijā ir līdzsvars starp šīm dažādajām jomām? Mums, protams, ir arī VSP un VSP, plus, kas ir Uh, atstājis lielu ietekmi uz daudzām pasaules valstīm un veseliem reģioniem. Mums uh, būtu jāpārskata šī regula. Tas, uh, kas notiek, teiksim, Šrilankas gadījumā ar VSP un VSP, plus, tad komisija mm, tur, tur jau ir spērs zināmas soļus un padomē, mm, tas vēl ir um, jā, jāskata. Vai jūs varat mums piekrist šajā jomā? Daži no mums ir neti par VSP plus konsekvencēm Šrilankā. Šrilanka ir pieļāva, pieļāvas ļoti daudz kļūdu, tomēr politiski skatoties, eh, Šrilanka varbūt par tām ir maksājis pārāk dārgu cenu. Tad Izraela un Palestīna Mums ir zināmi politiskie instrumenti, lai viņos klausītu mūs, un mums, protams, ir tirzniecības instrumenti, kurus jūs pats pieminējāt. Proti, jūs runājāt par, par to, ka Palestīnas produkti var nokļūt mūsu tirgu. Mēs runājām arī par asociācijas un sadarbības līgumu ar Izrēlu, un tāpēc man rodās jautājums, kādi tirzniecības uh, instrumenti var tikt izmantoti pret Izrēlu arī raugoties um, no jaunu politisko notikumu perspektīvas. Um, mēs um, pilnīgi skaidrs, ka mēs sadalām divās grupās. Uh, um, tādā došu vārdu um, nākšam kolēģim un pēc tam uh, komisāram atbildēm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Uh, katru reizi, kad tiek izstrādāta jauna stratēģija, Jūs jau teicāt, komisāra kungs, ka svarīgākais ir saprast, uh, kāda ir situācija, kāda ir šīs uh, iepriekšējās stratēģijas bilance. Pēdējo trīs gadu laikā mums ir bijusi no sākuma pārtiks krīze, kas uh, bija saistīta ar uh, lauksaimniecības produktu tirgu. Tā bija pasaules mēroga problēma, tāpat arī bija enerģētikas krīze, finanšu krīze, ekonomikas krīze un līdz ar to arī sociālā krīze. Mums bieži vien, lai reaģētu šīm krīzēm, bieži vien pēdējā brīdī tiek izvērsta ļoti aktīva valsts politika. Tā tad ar diezgan spēcīgām valsts maksājumiem vai arī, piemēram, ekonomiskajā jomā mēs redzam, cik ārkārtīgi svarīga ir, piemēram, eksporta kredīta sabiedrību aktivitātes attiecībā uz uh, kontraktiem un lai nodrošinātu nozaru darbību. Tas attiec gan uz nākotni, gan uz īstermiņu. Šajās uh, uh, publiskajās debatēs visas politiskajās grupas, runājot par globalizāciju, viss runā par sociālo dempingu, par vidas dempingu, tāpat arī par fiskālo dempingu, tāpat par monetāro dempingu. Un tāpat laikā šobrīd neizdodas to visu izvērst tādā skaidrā tirzniecības un rūpniecības politikā. Es gribētu runāt par dažiem punktiem. Pirmais Tātad kāda šobrīd ir bilance, kāda ir secinājuma tīri no komerciālā viedokļa, ņemot vērā tās krīzes, kas ir notikušas pēdējo gadu laikā, es zinu, ka krīze, no krīzes mums varētu palīdzēt iziet tirzniecība, bet tāpat laikā es domāju, ka mēs neesam izvērtējuši to, cik lielā mērā tirzniecības liberalizācija ir varējusi dot ieguldījumu, lai uh, stiprinātu ekonomisko situāciju, lai pātrinātu atkopšanos. Šeit, piemēram, varētu minēt finanšu sektoru, ir skaidri redzams, ka uh, finanšu pakalpojumu liberalizācija pēdējos gados ir tikai pātrinājusi uh, krīzi starptautiskajos finanšu tirgos, un tas ir noticis jau pēdējo 18-20 mēnešu laikā. Tātad pēc tam, manuprāt, jūs jau labi norādījāt, ka bieži vien Eiropā mēs domājam par Eiropas struktūru politiku, vai nu rūpniecības, vai lauksaimniecības, vai zivsaimniecības jomā. Mēs struktūru politiku uztveram kā politiku, kas eh, ļauj mums pielāgoties globalizācijai. Es atceros vienas diskusijas ar jūsu dienestiem zvejniecības jautājumos, kur man skaidroja, ka kopējā zivsaimniecības politika tā ir jākļūst par politiku, kas ļaus Eiropas zveju pielāgot globalizācijai un uh, zivju produktu tirdzniecības liberalizācijai. Tādā pašā veidā mēs varam uzskatīt, ka ja mums nav spēcīga industriālā politika Eiropā un Mēs to varam stiprināt tādā gadījumā, stiprinot savas tirzniecības saiknes, tā tad mēs varbūt attīstam vienu sektoru, bet katrā ziņā tā nav bijusi Eiropas rūpniecības politika izvēle. Tā tad jautājums ir, kur šis cikls nedarbojās, kur tas ir pārauts? Ir nepieciešama daudzpusēja Eiropas Savienības stratēģija un eh, katrā ziņā ir jāpārdomā šie sarunu vešanas eh, noteikumi tālāk par divpusējām sarunām vai no RKK valstīm vai ar citu reģionu valstīm. Cik lielā mērā, piemēram, ilgspējības kritērija, kas uh, tiek izmantot attiecībā uz degvielām. Tātad, cik lielā mērā šis priekšnosacījums tiek izmantots, iestrādājot šos divpusējos līgumos un to kritērijos? Trešām kārtām, kā mēs eh, eh, valsts eh, maksājums varam iestrādāt šajā paš, pašreizējā politikā. Ir milzīgas valsts investīcijas maksājumi notikuši tieši, piemēram, kurināmā un enerģētikas jomā. Tātad kā mēs varam attaisnot šīs valsts? Je finis, du point de vue, juste du point de vue de la méthode. Kā mēs varam attaisnot šos valsts maksājumus? Jūs jau esat uzņēmies zināmas saistības. Jūs uh, esat apņēmušies uh, jautājumā par Koreju informēt jau par visu saulēcīgi uh, parlamentu. Uh, bet uh, mums jāraugās arī uz sarunām, kas tiks vestas uh, atsākts ar Merkosur. Tātad jūs uzņemties šo iniciatīvu atkal atsākt sarunas ar Merkosur. Tas uh, ir jūsu kompetences jautājums, bet no politiskā viedokļa, manuprāt, uh, uh, tur būtu nepieciešama tomēr bijusi koordinācija ar parlamentu. Uh, komisāra kungs, jums tagad vārds atbildēt uz šiem pirmajiem četriem jautājumiem. Oui, uh, Priekšsēdētājs saprata, ka šīs sanāksmes doma bija tāda, ka es uzklausu jautājumus un ka pēc tam mēs centīsimies to visu iestrādāt paziņojumā, ko mēs šobrīd uh, izstrādājam. Uh, bet, protams, man nav problēmas atbildēt uz jautājumiem, uz konkrētiem jautājumiem. Piemēram, pēdējais jautājums, uh, ko uzdeva Žadokungs par Merkosuru. Uh, kolēģija ir pieņēmusi lēmumu atkal atsākt šīs uh, sarunas un burtiski šajās dienās es arī jau runāju uh, par šo jautājumu un padoma ir norādījusi, ka pa, padoma ir uh, strādājusi un pēc tam mums tikai informējusi par savu darbu. Parlaments, manuprāt, tādā ziņā zināmā mērā bija ieguvējis. Un euh, euh, dalība valsts pēc tam mums norādīja, nē, mēs nepiekrītam, mēs iebilstam, uh, bija nepieciešams sākotnēs konsultācijas, pirms šis darbs notika. Uh, es nevaru teikt, ka es esmu pret, man nav nekādas problēmas diskutēt ar visiem un ņemt vērā uh, kompetences, kādas ir katrai institūcijai, bet Eh, tāpat laikā ir jāņem vērā arī komisijas eh, mandāts. Un Merkusur gadījumā ir šis mandāts. Tas ir skaidrs, definēts, mēs esam atsākuši šīs sarunas un šī mandāta ietvaros. Tā ir uh, komisijas kompetence. Protams, ka ir jādiskutē, jā, jāinformē parlaments, ir jādiskutē, bet katrā ziņā, kā es teicu, nav nekādas problēmas respektēt jūsu uh, Uh, vēlmes un tiesības, bet komisijai arī ir savas kompetences, savs mandāts, un es domāju, ka labākais, kā mēs varētu nodrošināt šī institucionālā trīsstūra darbības starp parlamentu komisiju un padomu, būtu, protams, savstarpēji vienam otru cienīt. Nu, katrā ziņā tā, nākošie jautājumi. Euh, donc, euh... Labi. Kā es teicu, tā tad būtu labāk uh, respektēt šo kompetenci sadalījumu starp institūcijām, un uh, tā tad mums visiem vajadzētu būt pēc iespējas labākiem draugiem. Bon, le dumping, uh... Labi, par uh, dempingu. Bon, vous, vous êtes, uh, David, uh... Jūs uzskatāt, ka šī finanšu deregulācija uh, ir uh, radījusi zināmā mērā šo finanšu krīzi. Pas, donc, uh... Es nezinu, varbūt tas ir drīzāk tāds kā pārliecības jautājums, bet uh, jā, tā ir, ka finanšu institūcijas ir šīs finanšu krīzes pamatā. Jums, protams, nav par mani jāpārliecina pretējo, bet uh, es neesmu pārliecināts, ka tas ir tik ļoti saistīts ar uh, deregulāciju. Manuprāt, tas ir saistīts ar to, kā ir mainījusies uh, finanšu institūciju, mainīsies finanšu institūciju daba raksturs, kā tās ir kļuvušas par uh, organizācijām, kas ir uh, vairāk iekasējuši tikai komisijas naudas nekā uh, sniegušas pakalpojums uh, rūpniecībai, sabiedrībai un tā tālāk. Tā tad pirmajā vietā, kā es teicu, viņi strādā pie šiem banku produktiem. Tā tad institūcija, šo finanšu institūciju daba raksturs, manuprāt, ir mainījies. Un uh, ir, protams, tam vairāk iemesli. neesmu drošs, ka šī ir šīs komitejas kompetence. Te jāpiemina Bāzela 1 un Bāzela 2. Šie dokumenti. Tāpat arī pārvēršana akcijās un banku produktos. Tas viss ir radījis uh, savulaik tādu milzīgu svārstīgumu, dramatisku svārstīgumu, un tas, protams, deva ieguldījumu šajā finanšu krīzē, bet katrā ziņā es domāju, tas nav deregulācijas jautājums, bet nepareizas, kļūdainas regulācijas eh, jautājums. Tātad šī pārvēršana vērtspapīros, jā, zināmā mērā, protams, radījuši šīs lielās izmaiņas. Bet es domāju, ka tā ir finanšu tirgu darbība, kura ir jāregulē tagad, bet nevarētu teikt, ka pagātnē bija deregulēts šis tirgus. Tas, eh, manuprāt, tā nav. Jā, bija lietas, kas bija atliektas, jo, kas bija atļautas, jo nebija varbūt adekvātas regulācijas, bija jaunas, tā teikt, attīstības tendences, eh, produkti, uh, kas varbūt sākotnēji bija sveši kopienas iestātēm, tāpat arī komisijai, padomēji un Tas nav tāpēc, ka finanšu institūcijas ir visam pamatā, visam notikušajam un ka tā ir Eiropas Savienības vaina, ka ir notikusi deregulācija. Bet, manuprāt, ir jāparāda, kas ir bijis, kāda ir bijusi šī deregulācija. Manuprāt, to tā tad pateikt un parādīt nemaz nav tik viegli. Labi, tālāk. Kā atkal atsākt virzīt uz priekšu uz eh, Dohas sarunas? Domāju, ka tas nav Eiropas Savienības darbs tagad atkal atsākt šīs Dohas sarunas. Bija vienošanās saistībā ar Eiropas Savienību 2008. gada jūlijā Ženēvā tā tika panākt. Un notika, zinām, konfrontācija starp ASV un uh, Indiju, un tāpēc šī vienošanās, uh, tā teikt, netika tomēr panākt gal galā. Domāju, ka vēlams tas, kas bija vēlams 2008. gada jūlijā vēlams un iespējams uh, Ženēvā, tas nekad ne, ne, nekļūs par vienošanos. Es domāju, ka tur ir nepieciešamas modifikācijas. Un es to ļoti skaidri gribu teikt arī mūsu amerikāņu draugiem, un tas ir viņu ziņā tātad teikt, kas ir jādara, kāda ir nepieciešama tālāk sarunu bāze, kas ir uh, jānodrošina, lai izietu no šīs pašreizējās bloķētās situācijas. Es nedomāju, ka tas būs Eiropas Savienības interesēs vienai pašai to darīt, kad mēs eh, raugamies, skatāmies un salīdzinām, kurš uh, iegūst no uh, tā, kas bija uz galda 2008. gada jūlijā. Domāju, ka vienmēr var teikt, ka priekš Eiropas tas bija pieņemams dokuments, labi, varbūt ne tāds uh, izcils, bet pieņemams piedāvājums un arī ASV tik ļoti, tā teikt, neguva milzīgu labumu no tā, kas bija uz galda, par ko bija panākt vienošanās. Bet katrā ziņā mēs esam atvērti sarunām, varam virzīties uz priekšu, bet nedomāju, ka mums tieši šīs sarunas būtu jāatsāk. Un jautājums ar ko? Kādas, vai mēs varam piero, ierosināt kādas jaunas uh, Uh, koncesijas lauksaimniecības jomā, piemēram, es domāju, ka tūlī momentā, tūlī kāds izteikt kādu piezīmi šajā sakarībā. Jā, saprot, ko, ko, ko prasta, ko grib no komisijas. Jums uh, ir, uh, jā, mums ir jānāk klajā ar iniciatīvu atsākt šīs sarunas. Jā, ideja ir laba, bet jautājums kādā veidā? Es arī negribu tūlīt nonākt uz giletīnas par šādiem neapdomātiem piedāvājumiem, un katrā ziņā es esmu daudz strādājis un esmu gatavs uh, uh, nest upurus Eiropas vārdā, bet tomēr es vēl kādu brīdi gribu turpināt strādāt un dzīvot. Tālāk runāt par brīvās tirzniecības nolīgumiem. Piemēram, vai nospraušu ilgspējības kritēriju? Es domāju, ka tas jau tiek darīts. Bet te ir divas lietas. Mēs tuvinam zināmus uh, tirgus. Tas ir ļoti svarīgi rūpniecības politikas uh, kontekstā, bet jādomā arī par tirgiem, uh, par tirgiem, kuros zinām pirkt spēju, kur mēs ceram, kur notiks kaut kāda attīstība. Jo Arī stratēģija 2020 paredz, lai mēs atvērtu rastu šos jaunos tirgus Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un tas viss ir jāsakombinē ar ilgtspējību, ar uh, sociālo progresu, ar uh, horizontāliem uzdevumiem un tāpat laikā ir uh, jārespektē arī mūsu nu, rūpniecības politika, jānodrošina izaugsme. Tātad, kuram ir jālem par šiem vissvarīgākajiem rūpniecības uh, politikas attīstības uh, aspektiem, vai tās ir pašas valdības, vai tā ir komisija. Tātad komisijā, ja tā ir komisija, tad kurš tad dienas tas ir? Man ir zināmas, zināms iespējas, ka ka sabiedrība, ekonomiskie operatori ka viņiem arī kas sakāms šajā jautājumā. Un, manuprāt, pat būtu zināmā mērā bīstami riskanti identificēt sektors un pateikt, ka tagad tieši šie būties, būs tie sektori, kam mēs pievērsīsim galvenu uzmanību. Domāju, ka Eiropā un. Un valstīs, kas darbojas vislabāk, Un, manuprāt, eh, tās valsts, kurās klājas ir labāk, ir tās, kurās eh, rūpniecībai ir dots zināmas lemt iespējas pašiem. Tātad, protams, jā, tāpat laikā ir nepieciešams kontrolēt, protams, arī sociālo vidi un uh, finanšu pusi un vispārējo. Tālāk subsīdijas fosīliem kurināmajiem, tātad kā to iestrādāt uh, tirzniecības politikā? Tā ir, ka Eh, subsīdiju normas eh, fosīlo kurināmo jomā. Ir tādas normas, bet es domāju, ka vairāk te runa par uh, subsīdijām rūpniecībai, nozarei. Tas varbūt nav tik ļoti atkarīgs no šī enerģētiskā vektora. Ja, piemēram, rīt fosīlo kurnāmo vietā mēs varētu izmantot citus enerģijas veidus, vai jūs esat pārliecināti, ka pēkšņi uh, Uh, šīs uh, subsīdijas mazināsies. Manuprāt, gluži pretēji, piemēram, uh, piemēram, vēja enerģija. Tad, kad mēs aplūkojam to tīri finanšu izteiksmē, subsīdijas šobrīd ir ļoti liels šajā sektorā. Un iespējams, ka, ja, teiksim, rūpniecības pieprasījums pēc enerģijas nemainīsies, tad, jā, pastāv spēkā šis uh, eh, subsīdija jautājums, jo, ja samazina subsīdijas, tad cieši arī uh, rūpniecība. Tad, kad jūs izsakat uh, kritiku, ka ir 500 uh, miljārdi eiro šāda veida uh, subsīdijas bijuši fosiliem kurināmajiem, tātad enerģētikas jomā, vai varētu teikt, ka būtu kaut kādas citas darbības, citi virzieni, ka tad eh, šīs subsīdijas varētu būtiski samazināt. Nu, es īsti nezinu, kā tas būtu bijis iespējams. Varbūt, ka īstermiņā fosīlais kurināmais, ar kur saistīts dažādas problēmas. Pēc tam varbūt varētu minēt kodolenerģiju, varbūt tā ir vislētākā, man šķiet. Eh, bet, eh, protams, ka te arī varbūt atkal zināmas problēmas ar kodolenerģiju. Tā par Merkusur, es domāju, ka es jau sniedzu atbildi. Mārtiņš, Deivids, tātad jūs runājat par sinerģiju. Yes, uh, that, that. Jā, patiesi tā tas ir. Bet uh, mums ir jādefinē, kas ir uh, runiskā politika, ko es esmu pieredzējis jo um, šie eksperti mani apmeklē un viņiem ir tādas tiesības. Arī man tas ir interesanti. Un visi uzskata, ka visi viņi ir strateģisks nozars. Nav neviens tāds nozars, kas uh, teiktu, nē, mēs neesam strateģiski. So, uh, then, then of course we have... Un, protams, ir jāizvēlas. Bet uh, cilvēkiem ir grūti izvēlēties. Es piekrītu, ja mēs ietveram klauzulas par uh, cilvēku tiesībām, tas ir ļoti svarīgi, piemēram, kā tas ir Šrilankas gadījumā jāsaka, ka e, visām dalībvalstīm nav vienādas domas par to. Bet nopietni mums ir jāizvēlas. Vai nu mēs nosakam ārkārtīgi striktas uh, normas attiecībā uz cilvēku tiesībām, bet tas būs ļoti grūti tos, ies, būs ļoti grūti tos ies, tās ies, īstenot. Varbūt, ja mēs esam pieļāvīgi, tad uh, bieži mēs redzam, ka šīs horizontālās klauzulas par uh, darba tiesībām ir ļoti grūti atrast tādas formulējumus, kas visu ietvērtu un uh, atbilst abām pusēm, un abas puses tās saprast vien, vienādi. Varbūt mums ir jābūt pieļāvīgākiem un tā pašā laikā jāmēģina tās ieviest. Godīga tirzniecība. Jautājums bija, vai eh, mēs esam gatavi eh, veikt koordināciju. Jā, te nav nekādas problēmas. Varbūt te būtu nepieciešama eh, vēl papildus diskusija. Uh, arī ietver, iekļaujot uh, trešās pasaules valstis. Um, tas ir daudz sarežģītāk, uh, tas ietver arī tarifu jautājums. Uh, un mums ir jāmācās, ir tīpaši par tirdzniecību un par godīgo tirdzniecību. Es esmu lūdzis statistiku. Un uh, ja mēs, eh, paska, eh, pa, eh, ja mēs no šīm no statistikas izņemot visas rādītājas par um, naftu, oglēm un gāzi, tad daudz nekas tur nepaliek. Attiecībā par jautājumu no Ronaldī kunda par integrāciju un tirdzniecības politiku pretstatā ārvalsts politikai. Es uzskatu, uh, ka mēs, ja mēs skatāmies līdzsvaru un eh, iespējas, tad eh, tirdzniecības politika, acīm redzot, ir vissvarīgākā. Jābūt ir ciešai integrācijai starp šīm abām politikām, bet te arī problēmas. Viena no priekšrocībām ir tā, eh, ka ko es varu teikt ar no personīgās pieredzes, ka ir eh, ļoti svarīgas problēmas un eh, integrācijas, domāju, nebūtu problēma. Eh, VSP un VSP plus attiecībā par šo jautājumu. Mēs pašlaik esam uh, apspriežu fāzē, konsultāciju fāzē. Mēs ceram, ka mēs varam pabeigt šo procesu pirms nākošā gada beigām. Un uh, at atrisināt šo jautājumu, neieviešot uh, izmaiņas uh, pašreizējā regulā. Mēs strādāsim kopā, lai līdz nākum, nākamā gada beigām varētu nonākt pie risinājuma. Ko mēs varam darīt? Eh, ar tirdzniecības politikas instrumentiem attiecībā uz instrumentiem. Jā, mēs te varam kaut ko darīt. Mums ir tradīcija parlament, Eiropas parlamentā. Jums arī asociācijas līgu, līguma eh, adaptācija, pielāgošana notiek. Tas ir tajā pašā laikā, kad uh, Spānija un Portugāla piespieda Izrēlu eh, pa, eh, panākt nostāju, lai arī okupētās teritorijas varētu eksportēt tieši uz Eiropas Savienību. un tas attiecas uz Palestīnas uh, teritorijas. Mēs atkal strādājam pie šī jautājuma, mēs te varam kaut ko arī šeit panākt, bet atkal ir jāizvēlas. Ja mēs izvēlamies, ja mēs izvēlamies par labu uh, Palestīnai, mums jādomā par Izraelu. Mēs varam izdarīt spiedienu šajā jautājumā bet mums ir nepieciešama politiskā drosme. Protams, mēs te kaut ko varam darīt. Kas te vēl ir palicis? Attiecībā par DDA. Uh, tas ir valsts, ar kuru arī mēs gribam vest sarunas mēs domājot par eh, VSP un VSP plus, mums jābūt uh, selektīvai, mums ir jāatlasa, un tas ir viens no iemesliem, uh, kāpēc mums ir vēlreiz jāpārdomā uh, šīs valstis, kas ir iesaistījušās šajā procesā. Par rakstisko dokumentu, jā, tāds pastāv un uh, notiek konsultācijas, tas pastāv, un tas ir jūsu rokās arī uh, ar to iepazīties. Tiklīdz man būs ziņojums, es um, griezīšos atkal komitejā, pirms tas nonāk koledžā. Mēs pašlaik esam uh, konsultācijas stadijā ar sabiedrību. Lielas paldies, uh, komisārs! Daudz laika jau ir pagājis, tagad mums ir jāpātrina darba gaita. Jam, uh, eh, te arī ir vēl politiskās grupas un arī vairāk lūgumi. Lūdzu, neaizmirstiet, ka mūsu mērķis ir galvenokārt pārspriest orientācijas un prioritātes, kas ir nepieciešams eh, ies, ietvert ES stratēģijā 2020. Eh, eh, gadam ko jau padomi pieņēmusi. Un tagad es došu vārdu tu Robertam Stardīkungam. Lūdzu. Paldies, Eh, ka mēs esam tāda koordinātora lomā. Paldies eh, komisijai par atklāto mm, un godīgo atbildi. Man tas iepriecina. Jūs eh, runājat par visu no finanšu regula, regulācijas līdz un arī atbildīgi līdz pat kodola enerģijai. Bet man ir jautājums manuprāt, varbūt es kļūdos, ir pietiekami daudz likumdošanas aktu, nevienmēr labu aktu, jo es varu tiešām par to, tiešām tā teikt attiecībā uz uh, um, apvienoto karalisti, kur ir um, um, ņemti arī šie toksiskie kredīti, šie sliktie kredīti. Uh, un, eh, tie, un tie ir ļoti grūti izsekot un arī izmeklēt. Un eh, te tiešām būtu nepieciešams uzlabot šo likumdošanu. Nekādā gadījumā mēs nevaru pieņemt tādu likumdošanu, kas eh, nožņauktu jaunus uzņēmumus, jo mums ir jāpalīdz uzņēmumiem tikt vaļā no parādiem Un tāpēc es ar atbalstu uh, eh, BTN ar Koreju. Mums jā, eh, tas, tas attieksies ar uz visiem, visiem pāriem nolīgumiem ar uh, brīvās tirdzniecības nolūgumiem. Mums ir iespā, iespēja tagad to pareizi atstrādāt un piedot pareizo formu. Es uzskatu, Eh, ka es piekrītu Danielam arī par Dohu. Mēs uzticam, ka Doha izdzīvos. Eh, ASV varbūt ir viss protekcionārākā valsts eh, pasaulē, kas visvairāk piekop uh, protekcionismu, varbūt vēl vairāk nekā es, varbūt Zviedrija. Vai jūs uzskatāt, ka mums būs iespēja, jo mēs esam tagad um, divpusējos uh, uh, nolīgums uh, nolēmuši pieņemt, nevis daudzpusējos. Es tagad domāju, kādas ir jūsu domas, kāds būs nākotnē. Paldies! Un tagad no goja lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties komisāram Dedguhtam par to, ka mums ir atkal iespēja apspriest šos pamatjautājumus. Es domāju, ka būtu pareizi teikt, ka viņš um, kā mēs viņu varēsim uzklausīt arī citreiz. Bet uh, mēs uh, gal galā gribam dzirdēt, uz kurien mēs gribam zināt um, Eiropas Savienības stratēģisko virzienu. Un tāpēc es uzskatu, ka uh, visas tās tēmas, kas uh, mūs visvairāk uztrauc, uh, jau tika pieminētas gan enerģija, gan uh, PTO par uh, kritērijiem, kas uh, būtu iekļaujami brīvās tirsniecības nolīgumos. Es uh, Ne, es nevaru prasīt arī no komisāra, lai viņš uh, pateiktu, ka uh, šie tagad būs tie burvju līdzekļi, kas atrisinās situāciju. Mums uh, te ir jāņem vērā vairākas premises, un mani interesē, vai jaunākajās konsultācijās komisijā, kur ir runāts par Eiropas Savienības ekonomisko stratēģiju, uh, Eh, kur eh, padome ir eh, noteikusi savus kritērijus, vai tur tiek runāts arī par to, kā atjaunināt vienu vai otru instrumentu, vai pašlaik pašreizējais instrumentārijs ir pietiekams, lai mēs varētu turpināt strādāt pie ekonomiskās stratēģijas Šeit rodas arī jautājums par partneru attiecību nolīgumiem ar iespējamiem tirzniecības partneriem. Vai mēs šeit domājam tikai par konkurētspēju, vai mēs domājam par mūsu uzņēmumu nākotni un līdz ar to arī par darba vietām Eiropas Savienības dalību valstīs? Vai varbūt tās eh, mēs eh, uzskatām, ka Darba vietas ir jānodrošina arī Ķīnā, Brazīlijā, Indijā un citur. Un uh, vai uh, šīs valstis iegūst no brīvās tirsniecības nolīgumiem? Vai mums uh, būtu jāskata darba tirgus ilgtspējas jautājums, arī ekoloģiskās ilgtspējas jautājumi? Cik lielā mērā šī nelaime mums liek domāt par ekoloģisko ilgtspēju. Un um, vai paskatīsimies, piemēram, um, brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kanādu, pie kura pašlaik uh, tiek strādāts, uh, kā tas ietekmēs enerģijas politiku. Tie ir tikai daži piemēri. Es domāju, ka šiem jautājumiem uh, būtu jābūt ļoti svarīgiem, un tos ir iespējams risināt sadarbībā arī ar PTO. Es ierosinātu padomāt par to, lai tādā gadījumā, ja ASV nebūs gatavas runāt par atsevišķām lietām, ka mēs arī atjaunojam savas koncepcijas. Un noslēgumā Es gribēju jautāt, vai jūs plānojat uh, runāt par globālo pārvaldību ar citām iesaistītajām struktūrām, kāda uh, būs ES loma globālajā pārvaldībā, koordinējot darbu starp uh, PTO un citām organizācijām. Tur ir radies ļoti daudz jautājumu, un uh, tur ir jāmeklē arī jauni risinājumi. Es eh, domāju, ka tas varētu būt eh, labs ieguldījums saistības tirzniecības eh, stratēģijai nākamajiem 10-15 gadiem. Paldies! Runāšu pavisam īsi. Es apsveicu komisāru par profesionālām atbildēm. Jāpiebilst, ka Tas tiešām jūs esat eh, spējis liels soļus priekš salīdzinot ar jūsu priekšteci. Mēs tā jau notiek Eiropas komisijā. Davids Mārtins ar savu burvīgo daļrunību pieminēja cilvēku tiesības. Protams, mēs visi atbalstām cilvēku tiesības, bet cilvēku tiesības uh, parasti nozīmē to, ko cilvēki vēlas, lai tie, no, tās nozīmētu. Bet uh, eh, Deivs Mārsina tik tiešām zina, ka šis likums eh, apvienotā karalist, karalistē uh, bieži vien tiek interpretēts tiesā, uh, ka izrādās skandaloza harta un arī Naldī uh, eh, eh, to pieminēja. Uh, Šrilanka, kas ir uh, sadraudzības valsts, faktiski ir sodīta un nepatiesi uh, cilvēktiesību vārdā. Un tāpēc es vēlētu griezties ar jautājumu pie komisāra. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir plāni no komisijas puses un arī no kolēģa puses, eh, eh, kādā veidā varētu atgriezt VSP mm, preferences Šrilankai. Un jautājums, otrais jautājums, eh, vai citas valstis, tāpat kā Šrilanka, arī tiks sodītas vadoties no tiem pašiem subjektējiem kritērijiem. Un beidzot, Mūsu bažas ir tādas, ka apvienotās karalistas um, tirzniecība un arī citām valstīm uh, tiks ierobežota, jo to noteiks citu cilvēku vai citu tautu politiskā darba kārtība. Paldies par jūsu atbildi. Es domāju, ka tagad būtu labi ka mēs tagad do, eh, dosim vārdu eh, komitejai. Ļoti īsu lūdzu. Paldies, tiešām patiesas prieks. Um, eh, arī uzdošu jautājumus komisāram. Es esmu šeit kā attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks mēs apsveicam procesu, eh, ka notiek eh, konsultācijas ar sabiedrību. Un saskaņā ar Lisabonas eh, līgumu mums ir pienākums cīnīties pret nabadzību un to ievērot mūsu attīstības politikā. Protams, ir mūsu komitejā bažas, lai gan Eh, komisija uzsākus eh, konsul, konsultācijas ar sabiedrību un arī jautājumi tiek uzdoti, bet veids, kā to dara, mums liekas, ka rezultāti būs anon anonīmi, te nebūs pāredzami. Un mēs vēlētos lai rezultāti un arī ieguldījumi šādās konsultācijās būtu paredzamāki. Un mēs labi zinātu, kas ko teica un kāds ir rezultāts, kā mēs tiešām varētu pievienoties šajā diskusijā un arī izteikt savus domas šajos jautājumos. Paldies! Un tagad vārds komisāram atbildēja uh, eh, tiem, uh, par tām problēmām, kas parādījās otrajā raundā. Un arī vairāki citi jautājumi, eh, kas ir palikuši trešajam raundam. Lūdzu, komisār kungs. Pirms jautājumi no Sterdī kunga puses. Vai komisija tagad gatavo finansu regulas? Protams, tā nav īsti mana kompetence. Bet vienkārši eh, es te runāju par vispārējo uh, attieksmi pret šo krīzi un kāda tās eh, ir tās iemesli. Vai Koreja ir modelis? Jā, es domāju, ka tas ir labs BTN un tā ir jauna paudze šiem līgumiem. Bet, protams, nevienmēr jau visām eh, valstīm būs eh, tāds pats attīstības līmenis kā Dienvidu Korejai un jāzina, kādā veidā um, rīkoties šādos tirgos. Te jāņem vērā uh, šī teritorija, uh, norunas, uh, un tas viss ir jāiekļauj BTN. Un šeit es varētu runāt objektīvi. mēs turpināsim ar BTN. Es esmu pārliecināts, ka agri vai vēlu arī būs uh, nolīgums par Dohu. Es neticu, ka ASV varēs vienkārši to visu atmest. Es tam neticu. Es uzskatu, pēc, ka nākošgad pēc vidustermiņa eh, vēlēšanām šī attīstība notiks, sarunas notiek, un viss šis sarunas, protams, ietekmē pozitīvi šo procesu. Instrumenti par ekonomisko politiku, šis jautājums, tirzniecības politika un partnerība. Jā, kad mēs uh, paskatām šo nolīgumu ar Dienkoreju, uh, mēs redzam to, un paslēk notiek sarunas ar Indiju, un arī par individuālām un kolektīvām darbtiesībām. Un jāatdziest, ka, protams, ne visi ir tādās pašās domās kā Eiropas Savienība un Eiropas komisija. Es piekrītu, ka te ir jārunā par labklājību visiem cilvēkiem uz šīs zemes. Kādi, kādi jautājumi ir jāietver uh, eh, BTN, piemēram, te jūs runājat par Meksikas līci. Es te neesmu eksperts, bet acīm redzot, tā ir lab, ļoti laba doma. Es saprotu, ka, ka tie, tas skar arī ASV teritoriālos ūdeņus. Es ceru, ka mēs varam atrasināt šo jautājumu. Es nedomāju, eh, ka nav tādas eh, energoresursu eh, schēmas vai avota, kur nekas nevar sajiet grīstē. Protams, var spērt visus piesardzības spos, soļus, bet kā mēs to redzam, Beksikas līcī arī viss šīs in instalācijas var būt ļoti bīstamas atklātā jūrā. Un te mēs zinām, kas notiek, ka tas tiešām ir dramatiska avārija. Un, un, protams, te ir ļoti daudz diskusiju kādam tad, kādiem tad jābūt ir piesardzības uh, pasākumiem. Tas pats ir attiecas uh, arī uz Kanādu, bet te arī uh, Te mēs varam, tas viss sa, saskan ar citu problēmu, ar enerģijas cenu un izmaksām. Un uh, automobīļu lietošanu bet tā nu gluži nav mūsu kompetence, vai ne? Man tiešām te ļoti daudz jautājumu pilnīgi par visu ko. Uh, globālā ekonomiskā pārvaldība. Tas ir ļoti interesants jautājums. Es patiesi uh, par to domāju, mēs uh, uh, pie tā strādājam G20 uh, satvarā. Un ļoti tā būtu tiešām ļoti laba tēma arī Eiropas parlamentam papētīt šo jautājumu, kā tādas organizācijas kā PTO un citas, kādu lomu viņas spēlēs šajā e, lietā Un eh, G20 tiešām varētu dot impulsu Doha sarunām, bet tas jau viss atkarīgs no viņiem, ko viņas darīs. Vai viņi dos eh, mandātu sarunu dalībniekiem. Man būtu bažas, ja pēkšņu G20 pēkšņi rastos uh, risinājumi Doha sarunām, tā jau tā būtu gatava recepte. Tas arī nav pareizi. Man šeit ir pašam ļoti daudz jautājumu par šo uh, tēmu šīm struktūrām. Mēs jau nevaram atmest pastāvošās organizācijas, ja mums nav izveid pilnīgi skaida priekšstata. Ko darīsim ar Šrilanku? Es rakstīju viņiem vēstuli un norādīju, mēs tagad domājam, vai mēs varētu pagarināt periodu, šo laika posmu, jo tas tika apturēts uz sešiem mēnešiem tā, lai viņi varētu sasniegt noteiktos uh, rādītājus. Un tagad lūdzu uh, sniedziet mums atbildi līdz 1. jūlijam. Mēs viņam dodam otru iespēju pielāgoties un sasniegt noteiktos rādītājus, lai viņi skaidri to visu nosaka un lai iesniedz savu atbildi līdz 1. jūlijam. Un, un mēs esam jau noturējuši ļoti daudz konsultāciju konsultācijas ar Šrilankas valdību. Un jautājums par attīstību, attīstības komiteju. Protams, tā ir izvēle. Te mēs runājam par runas brīvību. No otras puses, eh, gal galā neviens jau nevar liekt eh, cilvēkam izteikt eh, domas publiski. Arī tas nav tikai uh, principu jautājums, ka es būtu pret uh, to, kā arī notiek publikācijas pieminot uh, vārdus uzvārdus. Un uh, te man nav gatavu uh, ideju, gatavu recepšu. Paldies! Like... No, liels paldies! Es uh, gribētu beigt pul pulksten puš četros puspiecos es atvainojos, bet uh, man ir vismaz pieci runātāji vēl pieteikušies, tāpēc man būs jāierobežo jautājumu uzdošanas laiks. Uh, sāks Kristiāns Maskardīni no Eiropas Tautas partijas. Jā, Kristiāna, lūdzu, liels paldies priekšsādātāji. Es izteikšos pavisam īsi. Es pateicos komisāram par viņas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Šrilanku par to mēs runājām pagājušajā gadu, un uh, jūnijā bija parlamenta vēlēšanas, tāpēc uh, ir uh, diezgan sarežģīti, ka viņi līdz jūlijam varētu sniegt atbildi. Mēs uh, vēlētos aicināt komisiju pagarināt šo termiņu līdz gada beigām, jo lai šī valsts varētu attiecīgi sagatavoties. Komisārs taisnīgi sacīja, ka mums ir jāapgūst jauni tirgi. Komisāra kungs, es domāju, ka tas ir iespējams tikai tad, ja mēs ņemam vērā, ja tiek ņemts vērā m, mm, tas, ko Eiropas parlaments ir teicis par globalizāciju pēdējos gados. Mēs zinām, ka jaunas tirgus iekarot nav vienkārši. Uh, bet uh, ja Eiropas uh, MVU ne, nevar iekļūt uh, šajos tirgos, tad tā ir arī Eiropas parlamenta problēma. Mēs esam pētījuši, kādi ir šķēršļi, lai MVU varētu iekļūt ārzem tirgos. Šeit ir runa arī par um, ekonomisko ilgspēju, ja uzņēmumi mēģina mm, uzlabot eh, savu darbību, lai atbilstu vides standartiem, tad eh, mums ir jāatgādina, ka mm, pašreiz eh, man ir jāatgādina tas, kas pašlaik notiek Āfrikā. Noslēgumā es gribēju sacīt, ka mēs pašlaik strādājam pie vienotas dokumenta pakotnes, uh, kurai būtu jāsaskaņo arī muitas procedūras, lai novērstu to, ka Eiropas Savienībā nonāk nelegāls imports. Un uh, nākamais runātājs arī no Eiropas Tautas partijas. Paldies uh, priekšsādātājiem. Es uh, gribēju jautāt par sinerģiju starp ārpolitiku un tirzniecību Eiropas parlamentam saskaņā ar reglamentu būs eh, jādod uh, sava piekrišana uh, par um, brīvā tirzniecības uh, nolīgumu ar Izrēlu. Šonedēļ es dzirdēju, ka dažas politiskās grupas parlamentā vēlas iesaldēt brīvā tirzniecības nolīgumu pieņemšanu ar Izrēlu saistībā ar gāzes blokādu un jaunākajiem notikumiem. Uh, kad uh, Izrēla aizturēja humanās palīdzības kuģus. Komisāra kungs, uh, jūs pieminējāt politiskus iemeslus, kāpēc uh, šis uh, nolīgums varētu tikt uh, iesaldēts. Uh, vai ir iespējams, ka padome un komisija varēs uzsākt nolīguma pagaidu piemērošanu, ja parlaments uh, neapstiprina nolīguma. Vai ir iespējams, ka padome un komisija mēģinās uh, uzsākt uh, pagaidu uh, nolīguma piemērošanu, ja parlaments iesaldēs to? Kristofers Jāls no Tautas partijas. Liels paldies, uh, priekšsādātāja kungs, Eiropas uh, tirzniecības uh, politika ir pazīstama ar daudzām lietām, bet viens no svarīgākajiem brīvās tirzniecības aspektiem ir viss izņemot ieročus. Un es vēlētos um, aicināt jūs to nepadarīt par viss izņemot tirzniecību. Jūs teicāt, ka jums ir šodien uzdots ļoti daudz jautājumu par dažādām tēmām. Uh, Tomēr eh, nevajag mēģināt visas šīs lietas iesaistīt tirzniecības politikā, jo mums uh, tur jau ir salikts visa kā par daudz. Uh, eh, 2020 stratēģijas uh, svarīga dimensija ir investīcijas ārvalstīs, un es domāju, ka šeit ļoti būtisks ir um, investīciju pamat um, ietvers komisijai būtu jācenšas uh, palīdzēt dalību valstīm noslēgt divpusējus investīciju aizsardzības uh, nolīgumus. Un uh, noteikti ietvaru spēcīgam, kompetentam Eiropas investīciju pamatprojektam. mums uh, Eiropas uh, kompānijām ir jādod drošība, kas viņiem ir nepieciešama. Kādas uh, būtu jūsu idejas šajā jomā? Jo tas ir tas jautājums, par ko, par ko uztraucos es. Uh, Hīgens no Goja. Paldies, priekšsādātāji komisāri, vai es varu jums pajautāt, kādas uh, izmaiņas jūs vēlaties uh, veikt tirzniecības politikā un stratēģijā? Uh, attiecībā uz um, tūkstošgadus attīstības mērķu izpildīšanu. Tātad um, nabadzības un uh, bāda izskaušana un uh, zīdaiņu mirstības samazināšana. Vai tas uh, īpaši attiecās uz tirzniecību? Un otrkārt, kāda ir jūsu prognoze attiecībā par um, pasaules ekonomiku, par jaunu recesiju un uh, kā uz to vajadzētu reaģēt? Es gribēju uzdot arī plašāku jautājumu par um, mm, finanšu tirgiem. Barozo kunga komisija. Jūs, um, jūs iepriekš strādājāt kā finanšu haizīju interešu aizstāvis. Jūs atļāvāt viņiem šantažēt Portugāli un Grieķiju un komisija prasa, lai uh, algas tiktu samazinātas atbildot uz uh, finanšu tirgus vajadzībām. Uh, š, miljārdi, ko šie parazīti ir izvilkuši no Grieķijas, Portugāles, Spānijas ekonomikas, uh, nav miljardi, ko iztērēs uh, strādnieki, un uh, tas neveicinās tirzniecību. Tāpēc es gribēju uzdot jautājumu, kāpēc jūs izdarāt tik lielu spiedienu uz Namībiju, lai tā parakstītu ekonomiskās partnerības līkumu. Pirms, vai jūs varētu nobeigt? Jūs. Uh, uh, paldies. Paldies, eh, komisārkungs, man nebija iespēja jūs sveikt eh, mūsu sēdē. Es gribētu pozitīvi vērtēt to, ka eh, komisija uzsāks publiskās konsultācijas par tirzniecības politiku, kam jānoslēdz 28. jūlijā nākošā gadā. Tā ir ļoti laba jau, lieta, daudz jautājumu ir uzdoti. Visas personas, organizācijas, visas valsts var atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem politikas sakarā un var piedalīties pārdomu procesā. Uh, Man tāds viedoklis no manas puses. Nodrošiniet, lai visi šie jautājumi un dokumenti, lai tie būtu ne tikai angļu valodā, bet cito, arī citās Eiropas Savienības valodās. Tad jūs varbūt saņemsiet arī vairāk atbilžu. Mani kolēģi jau minēja par politisko koherenci, tātad rūpniecības, tirzniecības politikas, lauksaimniecības politikas un citu. Varētu min minēt daudz ko saistībā ar šo koherenci, tātad saskaņotību. Es gribētu runāt par vienu lietu, ko bieži vien aizmirst. Un tas ir pētniecības politikas un tirzniecības politikas saiknes. Jo rūpniecības politika uzņēmumi pieņem, ka šis tirgus ir ļoti atvērts un bieži vien vieglāk pārdodas produkts, kas ir tehnoloģiski moderni. Tāpat laikā tehnoloģija pārnese eh, kļūst arvien plašāka, un eh, šī liela atšķirība Eh, starp mums un citām valstīm samazinās. Vai jūs savā komisāra kapacitātē tirzniecības postenī un eh, pētniecības eh, komisārs, vai jūs domājat par to, vai Eiropas Savienība ir investējusi pietiekami daudz pētniecības jomā, lai nodrošinātu šīs vērtības? Jūs jau runājāt jau par vidas sektoru, sociālo sektoru. Jūs teicāt, ka nedrīkst drīkst būt pārāk stingrs, ir nepieciešama zināma elastība. Es domāju, mēs šeit trešo vārdu vēl varētu ieviest. Ir nepieciešama tāda progresīva virzība attiecībā uz sociālajām un cilvēktiesību uh, normām. Un priekšstādātāja kungs pēdējais jautājums. Kāda ir jūsu pozīcija par dalībvalstu interesēm tirzniecības uh, politikā un vai uh, jūs kā komisārs esat gatavs uh, uh, tam, lai dalību valstīm būtu kaut kāda teikšana arī šajā tirzniecības politikā. Paldies, un vārds tagad komisāram atbildēt uz šiem pēdējiem uzdotiem jautājumiem. Jā, paldies, bija jautājums ko uzdeva Andriķienes kundze. Nu labi, akā nolīgumā nav. So, uh, in, in, uh, in semi... Nav paredzēta nosacīta pielietošana. Dažos gan ir, bet uh, jā, jā, ja lieta ir iesaldēta, iesaldēta, tad tas ir drīzāk jūsu jautājums nekā komisijas. Fjellner kungs tā provokatīvi nedaudz izteicās, bet eh, ka, protams, nedrīkstam tirzniecības politiku izstrādāt, ka tur būtu viss izņemot tirzniecību. Tāpat laikā es saprotu, ka jā, mēs esam satraukušies par individuālām kolektīvām darba tiesībām un cilvēktiesībām, par, piemēram, masu iznīcināšanas ieročiem un tā tālāk. Tas nav tikai Eiropas parlaments, kas eh, pieņem dažās dokumentus, arī padomu. Nav viegli vest sarunas eh, valodā, Eh, piemēram, ar Indiju eh, par masu iznīcināšanas eh, ieročiem tad, kad tiek atvērta jauna kodolstacija. Tā tad ir jārod kaut kāds vidusceļš starp visām šīm grūtībām un sarežģītajām lietām. Runājot par investīcijām. Nākamnedēļ ir paredzēts komisijas paziņojums To pieņems komisāra kolēģija, tātad tas jau atrodas uz kolēģijas galda un uh, nedomāju, ka pastāv kādas būtiskas uh, viedokļa atšķirības, bet uh, diskusijas šobrīd vēl nav pilnībā pabeigts. Tātad nākamnedēļ jūs saņemsiet paziņojumu, tas ir trīs daļās. Viena ir, tā tad ir pašreizēja esošie līgumi, otra daļa ir mm, autorizācijas, ko mēs varam dot dalību valstīm attiecībā uz sarunu vešanu individuālā plāksnē un pēc tam arī uzsvars likts uz to, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienības politikai kā tādai, un es domāju, ka tā ir daļa, kas visvairāk vērsta uz nākotni. Bet mums būs nepieciešams atrast partneri šim darbam, un tas viss lielā mērā būs atkarīgs arī no darību valstī, jo te mums jāatgriežas pie pēdējā jautājuma, ko uzdeva Arifkungs par kopienas interesēm attiecībā pret dalību valstu interesēm. Domāju, ka Mēs varam ļoti labi šajā jomā pastrādāt ar nosacījumu, ka dalībvalsts piekritīs, ka tās vairāk nepaļausies saviem individuāliem nolīgumiem, bet ka būs kopēja stratēģija. Bet, eh, protams, tas ir arī politiska diskusija jautājums. Bet pie tā arī mēs strādājam. Domāju, ka pa Šrilanku Muskardīnī kundze uzdeva jautājumu. Es jau minēju, ko mēs paredzam darīt. ja de facto mēs saņemsim atbildi. Un, ja tā būs pieņemama atbilde mūsu jautājumiem pirms 1. jūlī, tad iespējams, ka uh, notiks, notiks pagarināšana līdz decembrim, bet viņiem vajadzētu rēģēt, ja viņi nereaģēs, un ja nereaģēs atbilstoši uz šiem kritērijiem, ko esam izvirzījuši, tad uh, mēs uh, uzņemsimies savu atbildību pretējā virzienā un izteiksim priekšlikumu padomē, un tā tad uh, Tādā veidā ir daudz lietas, ko mēs varam uh, darīt, bet es nekādā veidā to nesaistu ar, nekādu, ar kādām vēlēšanām. Mazie vidēji uzņēmumi, barjeras piekļuvē tirgumu, mēs esam apstiprinājuši ziņojumu, arī jums ir ziņojums šajā jautājumā, un mēs ļoti nopietni apsveram šo jautājumu, jo tas ir izšķiroši svarība Eiropas ekonomikai 90% Eiropas Mm, rūpniecības uzņēmumu ir MVU, un tāpēc tieši uzsvars būtu jāliek uz šiem uzņēmumiem, un mēs ļoti daudz varam um, uzzināt no ziņojuma, ko jūs tieši parlamentā esat apstiprinājuši. Jautājums par muitu uh, harmonizāciju. Es īpaši labi neizprotu šo jautājumu, jo es domāju, ka mums ir muitas savienība un uh, kontrola notiek uh, uz vienotiem pamatiem, bet varbūt, ka ir atšķirības, eh, kāds tiek darīts, un tas, protams, ir iespējams. Bet tas ir jautājums, ko droši vien jums vajadzētu uzdot uh, Semetas uh, yes, Mr. Higgins. kungam, tā ir viņa kompetence. Higgins kungs. Tā nav pirmā reize, kad es nonāku pie secinājuma, ka mums ir diezgan fundamentāla viedokļa atšķirība mūsu starpā, runājot par uh, politiku, tirzniecības politiku. Uh, un, eh, principā, jebko, kas ietilpst politikā, bet tas, protams, ir demokrātijas eh, pamatakmens, es nebūtu neapstrīdu eh, jūsu viedokļus, bet es varu tikai varu pateikt un atkārtot, ka es pilnībā un absolūti nepiekrītu jūsu paustajam, bet, kā es teicu, tā nav problēma kā tāda. Jautājums, kāpēc mēs liekam spiedienu uz Namībiju, lai tā paraksta uh, ja mēs neliekam īpašu spiedienu uz citām valstīm, jūs aprakstījāt. Eh, Ziniet, ka situācija ir diezgan nekontrolēta ar šiem brīvās tirzniecības eh, nolīgumiem. Daži ir iniciēti, citi nav parakstīti, un eh, citi ir gatavi un nav parakstīti. Un kāds tad ir juridiskais pamats, lai turpinātu un paplašinātu šo uh, preferenciālo schēmu sistēmu. No juridiskā viedokļa jautājums ir ļoti labs, tāpēc jāsaka, mēs īpaši neliekam spiedienu uz Namībiju, bet pastāv problēma ar visu šo kopumu ar šiem partnerattiecību nolīgumiem. Un es ceru, ka turpmākajos mēnešos mēs nonāksim pie risinājumu tālāk pētniecība un pētniecības rezultātu pārnešana, um, ka tas varētu, tātad, ka šī tehnoloģija zināšana pārnes samazina mūsu, tā teikt, priekšrocības. Jā, man ir bijušas diskusijas ar pētniecības uh, komisāru, un kas man satrauc visvairāk šajā lietā, ir tas, ka īpaši runājot par Ķīnu priekšlikumu kā Indigenous Innovation nepatentēts izgudrojums vai obligātā certifikācija un tam līdzīgi. Un mani ļoti satrauc uh, režīms. Ne tik daudz tas, uh, kā tiek uh, atklāts parādīt šīs tehnoloģiskās uh, jaunatklāsmes, bet tas, kā Ķīna turpmākajos gados ievēros to, ka jā, varbūt mūsu pētniecības rezultāti tiek atklāti, bet kā pirmkārtām šiem atklājumiem jābūt pieejamiem mums pašiem. Ir pietiekami daudz eh, Ķīnā pētniecības centru, kuri eh, um, momentāri eksportē pētniecības rezultātus. Bet tur ir nepieciešama plašāka diskusija par uh, rūpniecības un tirzniecības politika kopumā Ķīnā. Un tā ir tēma, kas noteikti ir jādiskutē mūsu komitejā un arī komisijā. Man ir daudz un dažādu dosie, bet šī ir viena no lietām, kas man jāsaka satrauc visvairāk. Liels paldies komisāru kungam! Ar to mēs noslēdzam viedokļu apmaiņu. Pateicos vēlreiz mūsu vārdā par to, ka bijāt mūsu vidū. Un uh, pastāstījāt par savām domām un idejām par tātad nākamo paziņojumu Eiropas Savienības tirdzniecības politiku nākotnē. Paldies! Cienījamie kolēģi, mums ir palicis maz laika un mums vēl ir pieci darba kārtības jautājumi. Tātad mums ir mazākā pusstunda katram jautājumam. Tāpēc bez kādas turpmākas kavēšanās, ķersimies pie 12. darba kārtības jautājuma. So point 12 of our agenda, Parliament's position. Tātad tas ir jautājums par uh, uh parlamenta nostāju par 2011. gada budžeta projektu ar padomus grozījumiem. Lūdzu uzmanību. Tā ir pirmā viedokļu apmaiņa. Pīters Štasnīs ir izgatavojis atzinumu no tautas partijas puses un Inta komiteja lēma tātad sniegt atzinumu budžeta komitejai šajā jautājumā. Domāju, šķiet, ka referents nav šeit klāt, tāpēc lūdzu, lūdzu, dārgie kolēģi, Lūdzu, ievērojiet klusumu. Un es došu vārdu tagad Kasparī kungam, kurš uh, referenta vārdā runās par šo jautājumu. Dargo priekšsādātāji, dargie kolēģi, Pēters šodien nevarēja būt klāt, un viņš lūdza man izteikties par to. Es gribētu sniegt ieskatu par pārskatu par šo lietu. Uh, Um, tātad um, 0,6% um, ir um, palielinājies um, ma maksājuma saistības. Tā tad, uh, tā tad ir, ka mēs redzam izmaiņas uh, salīdzinot uh, maksājumu un saistību apropriāciju palielinājums. Uh, to, not, to nosaka, uh, tur ir paredzēta marža 1,2 miljārda eiro galvenokārt saistībā ar lauksaimniecību un 4,4 miljārdi uh, maksājumu griestu ietvaros. 45% šo līdzekļu vai 65 miljārdi eiro tiks paredzēta izaugsmas uh, uh, pasākumiem, lai veicinātu Eiropas Savienības ekonomisko atvesļošanos. To, protams, mēs pozitīvi vērtējam, jo Eiropas Savienība cieši no finanšu krīzes. Uh, 3A sadaļa uh, saistība Stokholmas programmai, brīvībai, drošībai un tiesiskumam kopējais palielinājums 2,8% un maksājuma apropriācijas arī palielinājušās būtiski par apmēram 15%. Ceturtā sadaļa komisijas priekšlikuma ceturtajā sadaļā 8,6 miljārdi saistību apreciācijās, paliek marža 70 miljoni, neliela marža un 16% palielinājums 2011. gada saistība apropriācijas 115 miljārdi. Izmaiņas eh, ir notikušas tāpēc, ka eh, trešās valsts ir eh, palielinājušas pieprasījums makrofinanciālajai palīdzībai, un tas paredzams turpināsies arī 2011. gadā. Kopēga, kopējā tātad 70 miljonu ICA un ICA plus instrumentos. ICA plus priekšlikums, kā jūs zinat, vēl nav apstiprināts, un sāk sākotnējais, uh, sākotnējie līdzekļi banānu pasākumam. Šeit mēs runājam par 25 miljoniem no ceturtās uh, sadaļas un tiek arī no DCI programmas pārnesums veikts un uh, tiks, uh, notiks arī līdzekļu pārdalījums citās uh, sadaļās. Runājot par sagatavošanās darbu, gribētu norādīt, ka ir trīs uh, biznesa centra projekti, ko mēs uh, finansējam. Viens Indijā un viens uh, Tailandē, viens uh, Pekinā. Tā tad uh, tur tiks aplūkoti uh, pakalpojumi Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un es būtu ļoti priecīgs, ja mēs kādu dienu varētu runāt par šiem Eiropas biznesa centriem, uh, kad tie tiktu attiecīgi izveidot. Runāt par Eiropas parlamentu un parlamenta budžetu. Uh, domāju, ka vajadzētu nodrošināt, lai mums ir nepieciešamie līdzekļi, nodrošināt daudzpusējo sadarbību PTO ietvaros, it īpaši ņemot vērā PTO parlamentāro konferenci ar vadības grupu, un mums ir jāparedz, lai mums būtu līdzekļi pieejami. Tāpat jāuzsver, INTA komiteja ir uzsākusi jaunus laikus, tā teikt, ar uh, jaunām pilnvarām, kas izriet no Lisabonas līguma, un tāpēc mums jānodrošina, lai nepieciešamie resursi būtu pieejami, lai varētu risināt šos jaunos uzdevumus un varētu attiecīgi sekt mūsu komitejas tātad nepieciešamās aktivitātes. Par to gribēju runāt Štasnīkungs, es nolasīju viņa sakāmo un kā iepriekšējā gadā tāpat Štatnīkungs noteikti ļoti priecātos sadarboties ar citiem kolēģiem. Paldies! Vai kāds grib izteikties? diskutēt. Uh, Arif kungs, SND, paldies. Es gribētu pateikties Pīteram par darbu. Nav nekāda problēma. Protams, jāstrādā efektīvi. Gribētu piesaistīt uzmanību diviem punktiem. Pirmais - šis banānu uh, papildu fonds. Mums būs uh, par to jāizsakās pavisam drīz, un tāpat es, uh, tātad mums būs jāizsaka uh, Uh, sava uh, pozīcija par uh, šo vienošanos PTO ietvaros par banānu tirzniecību. Komisija ir ierosinājusi izveidot papildus fondu, bet rodas tāpat laikā dubulta problēma budžetā. Tātad šis asignējums ir pārāk vājš, 100 miljonu trīs gadiem visām ākākā valstīm, kas veids banānu eksportu. Uh, piemēram, arī ieskaitot Kamerūnu, un nauda, kas paredzēta šī fonda īstenošanai, nāk lielā mērā no attīstības programmām citiem sektoriem. Tātad dažkārt šis komunisms cinisms izpaužās, jo tā ir nauda, kas eh, būtu paredzēta pētniecībai, piemēram, lai samazinātu tieši slimības un mazinātu nabadzību, bet tas tiek aizvirzīts šim banānu fondam, un, manuprāt, tas nav tikai politisks jautājums, bet tas ir tīri morāls jautājums, pat ja morāla un politika nevienmēr iet roku rokā. Un, manuprāt, tas ir kaut kas nepieņemams, un, manuprāt, šeit nepieciešams kārtīgs debats par šo finansējumu. Otrais jautājums pavisam ātri, un tas ir tirzniecība. Uh, Mēs jau bieži ilgi prasam uh, komisijai ciparus par uh, tirzniecības rādītājiem, mēs ne, saņemam tādas daļējas atbildes, nevienu konkrētu atbildi. Uh, par valsti, par katru valsti mēs saņemam atsevišķu informāciju. Domāju, katrā ziņā, ka šie divi jautājumi par šo budžetu, uh, kas būtu jānoskaidro, uz ko būtu jāuzstāj, un, uh, protams, būs arī citi jautājumi. Vēl paldies! So uh, the... o, tad es uh, lūkšu komisijai atbildēt uz uh, jautājumiem, kas tika uzdoti. Cecila Bilokundze. Liels paldies! Es uh, gribētu pateikties uh, referentam, kurš nav klāt, bet kurš uh, bija atbildīgs par šo ziņojumu, arī deputātiem, kuri izteicās. Uh, Un uh, es uh, gribēju uzsvērt, ka budžets uh, principā turpina iepriekšējo gadu tendenci un uh, galvenā uzmanība tiek uh, likta uh, uz uh, ekonomisko atjaunotni. Pirma, pirmā pozīcija un trešā pozīcija Kas attiecās uz banānu fondu, protams, ka 2011. gadā tur budžets ir uh, lielāks un tas izriet no 2009. gada vienošanās. Uh, šis uh, fonds tiek finansēts saskaņā ar šo vienošanos. Kas attiecās uz uh, tirniecību um, palīdzībai, tad. Um, komisija ir iztērējusi e, šo budžetu. Divu miljārdu mērķis ir gandrīz uh, sasniegts, un uh, rezultātus mēs publicējām pirms diviem mēnešiem. Mēs redzējām, ka šis divu miljārdu mērķis ir sasniegts, un uh, patiesībā finansējums ir palielinājies galvenokārt tā kā kā valstīm par 6%. Š Aid for Trade palīdzība tirzniecībai ir, protams, mums svarīgi, un mēs piefiksējām jūs komentārus un atgriezīsimies pie tiem turpmākajā diskusijām. Liels paldies par jūsu noslēdzošo komentāru. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Labi, tad mēs sagaidīsim atzinuma projektu un uh, pārējām pie 13. punkta cilvēktiesības un sociālajie un vides uh, standarti starptautiskās tirzniecības nolīgumos. Šeit uh, ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa. Referente ir Tokija Saifi no Eiropas Tautas partijas. Un es uh, došu vārdu viņai. Pat iepriekš neko pats nekomentējot. Paldies, priekšsādātāji. Pirms uh, sākšu es gribētu runāt par uh, šī ziņojuma darba kalendāru. Tas ir saskaņots ar Harlem Dezīra uh, grafiku par uh, uzņēmumu sociālo atbildību. Un, lai mēs paralēli varētu risināt šīs divas tēmas, kuras ir savstarpēji ļoti saistītas, es gribētu pateikties Harlemam Dezīram, kurš nav klāt, es gribu pateikties viņam par sadarbību. Negribu šodien detalizēt runāt, bet gribētu runāt īpaši par politisko uh, dimensiju šai ziņojumā. Mēs zinām, ka uh, cilvēktiesība klauzula kā nosacījums tātad sociālo un vidas uh, normu iestrādāšana tirdzniecības nolīgumos ir ļoti sarežģīts jautājums. No vienas puses uh, Ziemeļvalstis nosoda sociālo un vidas uh, dempingu, ko veids dažas jaunatīstības valsts, no otras puses atkal Dienvidu valstis apšauba un uzskata, ka Ziemeļvalstis grib uh, kaitēt to ekonomiskai attīstībai un vienkārši uh, izvirš šīs normas, lai varētu veikt protekcionismu. Bet uh, tātad papildus šai problemātikai domāju, ka jāsaprot, ko mēs uh, paši vēlamies Eiropas tiesniecības politikai rītdienā. Uh, ļoti stingras prasības uh, no Eiropas Savienības puses veselības, drošības, vides un strādājošo aizsardzības jomā un patērētāju aizsardzības jomās, tas ir ļoti konkrēts specifisks Eiropas modelis, kuru zināmā mērā vajadzētu izmantot kā tādu iedvesmu starptautiskā mērogā, daudzpusējā kontekstā. Es gribētu uh, pozitīvā aspektā to visu aplūkot. Tas ir jāņem vērā saikne no vienas puses no sociālajām un vidas normām un no otras puses uh, komerciālajām interesēm ja tīpaši tām komerc interesēm, kādas ir Eiropas Savienībai. Šī varētu būt iespēja tīri pozitīvā gaisma aplūkot uh, Eiropas Savienības tirzniecības politiku, lai pilsoņi to uztvērtu pozitīvāk. Uh, šajā ziņojumā būs trīs sadaļas. Pirmās daudzputējā sadaļa, vienpusējā sadaļa un divpusējā sadaļa. Tātad pavisam ātri tas bija, ieskicēju šī ziņojuma struktūru. Tātad pirmais - daudzpusējā sadaļa Eiropas Savienībai ir jāaicina savus partners parakstīt un ratificēt astoņas vissvarīgākās konvencijas. Starptautiskā darba organizācija tai tā labi pārzina uh, šo līdzsvaru starp uh, dažādām starptautiskām darba normām, un tāpēc ir jāparedz veids, kā uh, nodrošināt saikni starp uh, PTO un uh, starptautisko darbu organizāciju. Bilaterāli. Divpusējā līmenī. Jādomā par nosacītu liberalizāciju, kas paredz, piemēram, papildus pasākumus, ja netiek respektēts kāds konkrēts uh, vides vai cilvēktiesību pasākums vai klauzula. Tāpat ir uh, nepieciešams uzstādīt prasības uh, attiecībā uz dalību valstu uh, sociālo un ekonomisko darbību, tā lai mums būtu zināma elastība, nodrošināt atbilstību vides un cilvēku tiesību prasībām. Un visbeidzot, par uh, GSP sistēmu runājot, mums ir jānosaka labāk šie saņēmēji, protams, ņemot vērā viņu šo valstu attīstības līmeni. Un kopumā tā vietā, lai rastu tādus maksimālus risinājumus, vajadzētu piekopt tādu pakāpenisku pieeju, ja mēs mainām savu sarunu vedēju partneru mentalitāti, tad mēs veiksmīgi varēsim noteikt godīgāku starptautisko tirzniecību. Tāpēc priekšsēdētāja kungs, tie arī bija mani galvenie punkti. Liels paldies, lai uzsāk diskusijas došu vārdu Davidam Mārtinam. Much, Chair, to... Paldies priekšsādātājiem, paldies Seifī kundzei. Es domāju, ka mēs gal galā varam panākt vienu konsensu par šo eh, ziņojumu, jo tas ir ļoti svarīgs visām šī parlamenta komitejām, eh, kad vien ir iespējams, eh, mēs vēlamies ietekmes izvērtējumu, un es domāju, ka šeit varētu runāt arī par cilvēktiesību izvērtēšanu. Es negribu to attiecināt uz uh, konkrētām valstīm, bet nu, es minēšu piemēram Kolumbiju. Komisija, runājot ar komisiju, uh, uzstājos cilvēktiesību ievērošanu un uh, Citi atkal saka, ka tas ir Kolumbija, tu biji izpelnījusies savas sliktās uzvedības dēļ. Uh, Nākotnē, es domāju, runājot par brīvās tirzniecības nolīgumiem, vajadzētu neatkarīgai organizācijai izvērtēt, cik lielā mērā valstis ir spērušas soļus, lai sakārtot cilvēktiesību sak situāciju, kas attiecās uz sociālajiem standartiem. Mēs esam to iekļāvuši līgumā ar Koreju, un šeit pilsoniskā sabiedrība varētu uh, novērot, cik lielā mērā tiek ievēroti sociālie un apkārtējās vidas standarti. Sabiedrība nevienmēr ir uh, lieliski organizēta, un uh, mūsu partneri ir uh, Eiropas Savienības iekšienē. Es negribu šeit uzsākt diskusiju par VPS plus um, diskusiju, tomēr ir jābūt skaidram, ka tā ir kā balva par um, Startautiskās darba organizācijas konvenciju parakstīšanu. Mēs uh, to vienkārši nedāvinam valstīm, kas um, ievēro uh, šos uh, sociālos standartus. Mums ir jānodrošina mūsu. Mm, uh, tas, ka šī VPS sistēma tiek izmantota pareizi Šeit eh, šajā ziņojumā nekas nav teikts par VPS eh, plus un um, brīvās tirzniecības nolīgumiem, bet uh, es domāju, ka mums šeit būtu jāņem vērā, vai ir iespējams um, uzlabot uh, situāciju ar spīdzināšanu. Uh, elektronisko novērošanu, okšķerēšanu tādās valstīs, kur tas notiek. Runā, ka Irānā tā notiekot. Mums būtu jāpraugās, vai mēs varētu uzlikt par pienākumu Eiropas Savienībai cīnīties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Zaļiem vārds. Paldies! Šī man pirmā uzstāšanās starptautiskā tirdzniecības komitejā, un es ceru, ka mēs konstruktīvi varēsim strādāt. Es apsveicu atzinums par šo dosjē. Abi šie atzinumi uh, pieprasa uh, saistošus noteikumus un pilnīgi skaidrs, ka brīvprātīgie uzvedības eh, kodeksi parasti nav efektīvi. Un tāpēc eh, zaļo grupa uh, vēlētos, lai būtu sekošie pasākumi. Pirmkārt, lai būtu noteikta ilgspēja eh, tirzniecības eh, eh, nolīgumos, un tas ir saistoši. Otkārt, ilgspējas ietekmes izvērtējums ir jāveic regulāri, jau sākot pirms šie nolīgumi tiek noslēgti. Kaut arī tas uh, Tas neveicina dažkārt sarunas, bet mums ir jāpārliecinās par to, ka, lai šie noteikumi tiku piemēroti, regulāri jānovērtē, kāda ir ietekme tirsniecības līkumiem eh, uz eh, strādniekiem un eh, iedzīvotājiem. Uh, Eh, jāievieš, jāiesaista NVO un arī ir jāpārskat kļūdas, ja tas ir nepieciešams. Eh, ANO rekomendācijas un eh, speciālā pārstāvja rekomendācijas un ziņojuma atzinumi ir jāņem vērā un tos ir jāpārnes mūsu politikā. Šo komentāru gaismā man ir sekojuši jautājumi, es gribu uzdot komisijai. Ir tīpaši eh, Zviedrijas un Spānijas eh, prezidentūras eh, ir atbalstījuši, atbalstījuši iniciatīvas 2009. gada novembrī, bet tik tiešām kas tagad ir noticis pēc šī laika? Uh, un vai komisija uh, uzņemsies saistošus mm, uh, noteikumus un vai būs arī īpaša sadaļa par attīstību brīvās izniecības uh, nolīgumos. Pēc Lisabonas, uh, tā kā Lisabonas nolīgums paplašina šīs, uh, not, šos noteikumus, mēs gribam pajautāt, vai uh, komisija jau ir uh, izstrādājusi priekšlikumus, uh, kādā veidā nodrošināt ieguldījumu regulāt, regulējumu. Paldies! Uh, jūs esat šīs komitejas loceklis. Uh, es ceru, ka laipni gaidīt, es ceru, ka jūs šeit labi jutīsieties. Mums gan trūkst laika. Lūdzu, vārds Kamerdī kungam. Pavisam ātri. Es domāju, ka deputāti dažkārt ir naivi un pieņem daudz ko. Un šis jautājums par uh, sociālajām un vīdes normām. Gribu pateikties uh, Seifī kundzei par uh, prezentāciju, par šo viedokļu apmaiņu, bet es domāju, ka šīs uh, debatas kļūst par tādu kā debati, kas notiek katru gadu, pie tā mēs atgriežamies, uh, bet, manuprāt, spēlīt jau ir nospēlēta. Un es paskaidrošu, man ir tāda sajūta, ka uh, komisija saka, parlaments grib, lai daudz, kas tiktu iestrādāt šajos tirzniecības līkumos, tātad sociālajā un vidas jomā, un mēs izpatiksim parlamentam un, pārcakot, izpildīsim šīs prasības. No otras puses ir dienvidu valstis, kurām ir tāda pati loģika Un viņi saka, labi, Eiropieši grib, viņiem vajag būt pārliecinātiem par to, ka mēs parakstam daudz starptautiskus lēmumus un tāpat laikā respektējam uh, zināmas, tā teikt, cilvēktiesību un, un, un darba un citas normas. Bet tas neko nemaina. Un komisija un šīs valstis principā zina, ka nav nekādu uh, iespēju pārbaudīt šo aktu īstenošanu. Un tāpēc es domāju, šīs debats par sociālajām normām principā ir par diviem jautājumiem - par konkrētām ierobežojošām normām un uh, kontrolas kapacitāti. Ja mēs nevaram paturēt prātā un kontrolēt šos divus elementus, tad es domāju, mēs nekādu virzības priekš nepanāksim. Un, uh, tāpat, un, un es uzskatīšu, ka deputāti ir vienkārši uh, naivi optimisti. Fjellner kungam vārds no tautas partijas. Uh, Liels paldies! Vispirms tāda vispārīga piezīme. Es domāju, ka cilvēktiesību standarti ir problēma, par, mums, par kuru mums būtu jādomā, bet es nezinu, vai tas ir jāskata tirzniecības aspektā. Viens ir tāda, ja tevi apspiež, bet nemaz nav labāk, ja tu esi gan apspiests, gan nabadzīgs. Mums uh, vajadzētu izmantot uh, šu, šīs klauzulas par cilvēktiesībām un sociālajām tiesībām kā burkānu, nevis kā pātagu, jo tas uh, var novest pie nabadzības un uh, nabadzība nu galīgi nav tas pamats, uz kā vislabāk var attīstīties cilvēktiesību ievērošanu. Uh, jūs uh, pieminējāt vienu lietu, kas man uh, uzvedinājas domām par internetu. Mēs redzam, ka interneta loma cilvēktiesību veicināšanā ir nenoliedzama. To mēs redzējām gan Birmā, gan Irānā. Un mēs redzam, ka Eiropas kompānijas palīdz diktatoriem pārkāpt uh, cilvēktiesības. Es zinu kādu Zviedrijas telefonu kompāniju, kura izpauda to cilvēku vārdus, kas uh, rakstīja kritiskus blogus par situāciju trešajā valstī. Un uh, šie cilvēki nokļuva cietumā kā apziņas uh, ieslodzītiem. Itālijas kompānijas ir nepieņemami rīkošās Kubā. Es domāju, ka ASV šo, par šo problēmu ir rūpējušies daudz vairāk nekā mēs Eiropā. Pirms pāris gadiem es ar kādu bijušo deputātu uzrakstīju priekšlikumu vairāk intelektuāla treniņa dēļ lai mm, dom, padomāt par to, kā līdzīga likumdošana Eiropā varētu uzlikt par pienākumu Eiropas kompānijām ņemt vērā to, kādiem mērķiem un kur tiks izmantotas viņu tehnoloģijas. Tās var tikt izmantotas, lai ierobežotu internetā brīvību. Es domāju, ka tā ir joma, kur mums būtu jāstrādā vairāk, un es domāju, ka mums eh, šo to vajadzētu pamācīties arī no ASV. Dažās jomās viņi mums ir priekšā. Eh, liels paldies! Nākamais runātājs no GOE. Paldies priekšsētātāji! Realitāte ir tāda, ka eh, šī parlamenta labā spārna deputāti uzskata, ka cilvēktiesības un sociālie standarti nedrīkst tikt iesaistīti tirzniecībā vispār. Un Es eh, saprotu, kā tā uzskata iepriekšējais runātājs. Patiesībā eh, mēs runājam ne tikai par brīvu tirzniecību, bet arī apmaiņu ar vērtībām. Tas ir mans eh, uzskats, un tādas ir arī pārējo cilvēku vērtības. Ir grūti tam iebilst, jo cilvēki vēlas godīgus spēles noteikums visiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pastāvēt uz to, ka uh, ir mehānismi, lai uzklausītu vietējo, vietējās sabiedrības domas. Iet, uh, e, pamatiedzīvotāji jau vairākus uh, gadsimtus piedzīvo to, ka Eiropas uh, kompānijas dzen, dzenas pēc peļņas un neievēro viņu sociālos un cilvēktiesību standartus ir jābūt uh, mehānismiem, kā, uh, šo, kā šie cilvēki varētu informēt par to Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis. Mums uh, vajadzētu uzstāt lai šīs kompānijas ievērotu sociālos standartus, algas, eh, vides standartus un tā tālāk. Ko gan mēs te varam teikt, ja Eiropas eh, komisija pati piedalās šādā praksē? Un uh, mēs redzam, ka Eiropas, cilvēku, ka mm, Eiropas Savienības tiesā jau ir skatīti šādi jautājumi. Es domāju, ka Mārtiņa kungs te iepriekš ierunājās par British Petroleum un par katastrofu uh, kas ir um, izraisīta Meksikas līcī, bet uh, uh, viņš nepateica, ka tas bija negadījums, bet vai tad tāpēc uh, stāsts tur beidzas? Es uh, domāju, ka ir skandalozi, ja komisārs uh, pieturas pie šāda uzskata. Un mēs redzam, ka ir uh, pierādījumi, kas. Uh, diezgan nepārprotami norāda uz to, ka kompānija ir vēlēsies ietaupīt um, līdz samazināt izmaksas un ka tas ir varētu būt veicinājis šo katastrofu. Mēs redzam, ka uh, Shell līdzīgi rīkojasies uh, Nigērijā, neievērojot sociālos standarts un vides standarts. Mūsu atbildība ir raudzīties, lai Eiropas Savienības tirzniecības uh, politikā mm, šī situācija tiktu labota. Paldies, eh, došu vārdu komisijai Luišam Porteru. Paldies priekšsādātājiem eh, par iespēju izteikties, eh, un es mēģināšu būt īss. Es gribētu uzsvērt, ka komisija ar interesi seko līdzi debatēm šajā komitejā, arī attiecībā uz šo ziņojumu. Mēs uh, redzam, ka Eiropas parlaments ir uh, daļai līdzatbildīgs par šīs politikas veidošanu un uh, sniedz uh, savu ieguldījumu. Otrakārt, es gribēju sacīt, ka šis um, jautājums uh, bieži tiek atspogļot kā konflikts starp vērtībām un interesēm, Tomēr tas nav labākais veids, kā ilustrēt šo problēmu. Mums ir jā, jāatšķir intereses un vērtības. Komisijas pieeja ir tāda, ka mums ir jāveicina Eiropas vērtības, bet mums ir jāņem vērā arī to, ka mums ir ekonomiskas intereses attiecībā uz zināmiem minimāliem standartiem. Tas, tas ir cieši saistīts ar visām šīm lietām. Es gribu atgādināt, ka jaunākie brīvās tirzniecības nolīgumi, kas, piemēram, ar, ar Koreju, ir pieskāršies šīm lietām. Uh, arī attiecībā uz uh, vīdes uh, standartiem. Uh, nodaļas, par kurām komisija pašlaik risina sarunas, ir saistošas. Un tur ir ļoti dažādas normas. O, tiek veidot arī strīdu risināšanas a, sistēma, kur um, arbitrāžas a, tiesneši var a, skatīt atbilstību komisija labprāt ar šo komiteju runātu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un par to, vai būtu nepieciešamas ekonomiskas sankcijas pret atsevišķām valstīm. Tas ir atsevišķs jautājums, par kuru mēs varam runāt. Komisija uzskata, ka ir daudz efektīvāki līdzekļi, lai risinātu šīs problēmas. Tomēr ir skaidri jāapzinās, ka strīdu risināšana pastāv. Cits jautājums ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Lai neaizņemtu vēl vairāk laika, es uh, gribēju mm, vēl teikt, ka mums ir jānodrošina uh, šo normu ievērošana, un uh, tur mēs pilnībā piekrītam tam, uh, ka ir nepieciešams, uh, lai vārdi pārvērstos darbos. Mums ir pieejami vairāki instrumenti, lai nodrošinātu uzraudzību un ieviešanu. Mēs um, esam gatavi vēl lielākā mērā sniegt uh, savu ieguldījumu šajām komitejām. Turcijas. Un tālāk lūdzu arī eh, vārdu um, eh, Tokie Saifī kundze referentē. Paldies liels! Paldies par šīm uh, piezīmēm. Gribētu pateikties arī kolēģiem par devumu. Gribētu piesaistīt kolēģu uzmanību tam, ka šis ziņojums ir par cilvēku tiesību un sociāli, sociālajiem un vidas standartiem starptautiskajā tirzniecībā. Tātad. tad Eh, cilvēktiesību harta ir ārkārtīgi svarīga, bet mums ir arī uh, sociālajie un vidas faktori. Tātad grib pievērst, nevajag to aizmirst. Uh, ko teica Arif kungs? nedrīkstam, protams, tikai izveidot to kā labo vēlmi katalogu, jābūt pragmatiskiem, jābūt vēl pragna, pragmatiskākiem un jāsaprot, ka jā, mēs gribam virzīties uz priekšu. Tāpēc mēs nedrīkstam šeit spēlēt tādas naivas spēlītas un uh, Uh, izvērst tādas lietas, ko mēs zinām, kas reāli nekad netiks uh, ievērotas un realizētas. Un pilnībā piekrītu Mārtiņ kungam. Ļoti svarīgajā jautājumā domāju, ka ir nepieciešams konsensus starp politiskajām grupām, jo uh, tas uh, tikai pastiprina to domu, ka mums ir jāspēj virzīties uz priekšu maziem solīšiem, bet ir jāvirzās uz priekšu. Gribu pateikties komisijai par komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Vai es varētu atgādināt, ka mēs um, skatīsim ziņojumu projektu uh, 28. septembrī un uh, tur mums būs nepieciešami NV un MPO atzinumi. Pāriesim pie 14. punkta darba kārtībā Eiropas Savienības un Latvijas Amerikas tirzniecības attiecības. Šeit mums jāskata darba dokuments, kuru ir sagatavojis remu, referents Helmuts Šalts no GOE grupas. Kā jūs zināt, nesen ir notikuši vairāki notikumi, kas ir ietekmējuši tirzniecību ar Latīņu Ameriku ir sāktas um, sarunas par asociācijas, ir pabeigtas sarunas par asociācijas nolīgumu, sarunas ar Merkosur ir atsāktas, un mūsu komiteja ir uh, cieši sekojusi šīm sarunām. Uh, kā arī domājis par to, kādas nākotnē būs eh, mūsu tirzniecības attiecības ar Latviju un Ameriku. Eh, šajā ziņā šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Dodiet uh, man iespēju dot vārdu Helmutam, Šal Helmutam Šalcam, lai viņš uh, varētu iepazīstināt jūs ar savu darba dokumentu. Paldies priekšsādātāji mūsu komitejai ir bijis uzdevums un iespēja iniciatīvas ziņojumā ieskicēt Eiropas Savienības un Latvijas Amerikas tirzniecības attiecības. Un uh, tādējādi mēs uh, varam šo perspektīvu padarīt skaidrāku un uh, dot arī saprotamu vēstījumu. Jūs uh, ievadot uh, šo punktu jau teicāt, um, pieminējāt um, jaunākās aktualitātes arī saistībā ar um, galotņu tikšanos Madridē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs runājam par um, ziņojumu par stežniecības attiecībām, tad mums vajadzētu iziet no pašreizējā statusa un uh, iezīmēt uh, perspektīvas un virzienu nākotnē. Šeit parlamentā mums ir notikusi jau pirmā viedokļa apmaiņa par šo dokumentu. Es uh, saņēmu daudz, uzklausīju daudz jautājumu par to, ko Eiropas Savienība var darīt, lai uh, veicinātu ekonomiskās a, aktivitātes Latīņā Amerikā un skatītās plašākā kontekstā, ko mēs varam darīt, lai mūsu tirzniecības aptiecībās ņemtu vērā arī kultūras a, dimensiju un a, mūsu vēsturiskās attiecības ar Latīņu Amerikas valstīm, ko mēs varam darīt, lai ar tirzniecību veicinātu Latviju Amerikas valstu ekonomisko labklājību un tādējādi tieši palīdzētu Latviju Amerikas valstu iedzīvotājiem. Kā mēs uh, varam dot papildu ieguldījumu uh, pašas uh, ES ekonomiskajai attīstībai? Um, mēs uh, joprojām paliekam pie reģionālās partnerības pieejas. Um, tad mums uh, bija arī ļoti interesanta uzklausīšana, kurā atklājās, ka uh, reģions ir ļoti atšķirīgs. Mēs te runājam par ce Centrālu Ameriku, par Merkosur, par Andu kopienas valstīm un par jau ilgi pastāvošajiem brīvās izniebas nolīgumiem ar Meksiku un Čīli mums būtu jāpanalizē, ko mēs šajā virzienā varam darīt nākotnē. Tāpēc savā darba dokumentā es minēju dažus virzienus, kā uzlabot pastāvošās tirzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Amerikīgu. Papildus tam es norādīju, kādu ieguldījumu ir sniedzis tirzniecības samits un arī to, kā mēs a, savā komitejā varētu ietekmēt um, izaugsme un attīstību, īpaši runājot par attī attīstības tendencēm Latīņu Amerikā, kas uh, ir tik atšķirīgas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai tas būtu jāņem lielākā mērā vērā. Šis jautājums ir sarežģīts, par to mēs runājām jau vairākas reizes komitejā. Problēmu loks uh, ir uh, tātad Kolumbija, Peru, brīvās tirzniecības nolīgumi, Ekvadora, Bolīvija. Mēs zinām problēmas ar banānu tirzniecību, par to, ka šī nolīguma parakstīšana ietekmē AKK valstis, Karību valstis. Uh, un um, kādā veidā šīs, um, at, šī attīstība ietekmēs tirzniecību ar Ekvadoru. Darba dokumentā es uh, iekļāvu vairākus uh, punktus, uh, par kuriem, manuprāt, būtu svarīgi domāts. Ziņojumam ir tapis, uh, tapis, tapus pirmā redakcija Un uh, man būtu interesanti, ja mēs uh, runājot par šo darba dokumentu, parunāt par minētajiem punktiem. Treškārt es gribēju ierosināt, uh, iecelt ēnu referentu un, lai, un nu, nodibināt ciešu sadarbību, lai mēs varētu kopīgi diskutēt par šo ziņojumu un iekļaut tajā pēc iespējas vairāk dažādu aspektu. Kad tas nonāks mūsu komitejā, vēl es gribēju norādīt uz termiņiem, un es strādāju pie tā, lai mēs pirmo redakciju varētu apspriest jau jūlijā, un pēc tam rudenī, iespējams oktobrī, uh, varētu uz šo ziņojumu pieņemt uh, plenārsēdē. Liels paldies, es pateicos un ļoti ceru uz auglīgu sadarbību diskusijā par šo darba dokumentu. Paldies! Protams, mēs ņemsim vērā jūsu ziņojumu jūlija sanāksmē kā arī komentārus par uh, šo projektu. Um, Na visu to, ko tagad uh, Kazakungam vārds lūdzu. Lies paldies, uh, priekšsēdētājs, tagad kolēģi uzskatu, ka darba dokuments, ko Šalds kungs iesniedz, tiešām uh, apskata ļoti daudzus jautājumus. Es nepiekrītu īsti visiem priekšlikumiem, bet situācijas analīze ir visaptveroša. Uh, Uh, ES Latvija Amerikas uh, samits 2008. Uh, gadā bija labs sākuma punkts, tīpaši attiecībā par strateģisko partnerību. Te arī vairāk citi nesenie notikumi minēti risinājums banānu tirzniecības problēmai, bet vēl ir daudz izaicinājumu ir svarīgi zināt, ka Āzijas valstis ar mums konkurē, mums tas jāpatur prātā. Tas ir vairāk kārt minēts šajā dokumentā, Šaldskungu dokumentā. Protams, mēs pārdodam vairāk produktu nekā e, ievedam, ko arī šeit referents vairāk kārt ir minējis. Te viņš min arī Eh, tūkstošgadus attīstības eh, mēķus ANO. Un arī kādā veidā tirzniecība dod savu pienesumu, bet mēs nedrīkstam šeit būt pārāk kritiski. Faktiski eh, es uzskatu, ka BDN var būt ļoti labs līdzeklis, kā sasniegt šos mēķus. Te arī eh, eh, minēja eh, es un Merkasūru, un šis man mandāts pašlaik ir sagatavošanas stadijā. Arī Gufta kungs norādīja, ka komisija nav īsti ne, nenosliecis uh, uz uh, šī mandāta atbalstu. Tātad, ko mēs te varam sagaidīt šajā ziņā? Un arī vairākas rekomendācijas šajā darba dokumentā ir sniegtas liekas, eh, ka vairāk tas nosliec uz attīstības pusi. Tas ir ļoti svarīgi, tā ir svarīgs jautājums, bet eh, eh, deva komiteja arī par to spriežu mēs varam pārnāt šos jautājumus. Arī ekonomiskā atkarība ir tāds, tāda parādība, no kā ir jāizvairās, bet mēs nedrīkstam pārāk strikt to formulēt. Es neuzskatu, ka um, mūsu attiecību nostiprināšanos ar Latīņu Ameriku jau nenozīmē atkarību. Tā ir uh, ļoti liederīga diskusija mums visiem. Jā, lūdzu, nākušam vārds. Lies paldies! Paldies Šalts kungam par ziņojumu. Uh, saprātīgs ziņojums. Kaut arī uh, var arī nepiekrist, bet te ir ļoti daudz pozitīvu momentu šajā ziņojumā. <clears throat> Piekrītu referentam, ka tirzniecības sistēmas ir instruments, kā cīnīties pret ekonomisko krīzi. Un tieši tāpēc mums ir cītīgi jāstrādā pie visiem šiem instrumentiem, lai palīdzētu tirzniecībai. Jo tādā veidā mēs atbalstām savus vērtības principus ne tikai uh, cilvēku tiesību, bet arī ekonomiskās veselības tiesības. Un tam jābūt ir instrumentam, ko mēs varam izmantot arī maziem vidējiem uzņēmiem, uzņēmumiem, lai arī uh, uzņēmējiem būtu tādas pašas iespējas uh, tirdzniecībā. Dažkārt uh, tirzniecība ir asimetriska attiecībā uz um, eksportējumām precēm, bet uh, uh, komerc uh, attiecību padziļināšana dos līdzsvaru, tas būs arī ieguldījums trešajās valstīs attiecībā ar, par, um, um attiecībām Andu kopienu Kolumbiju un Peru, ži, šie eh, tirzniecības eh, nolīgumi, protams, ir tālāk attīstība visai Andu kopienai, un eh, šie nolīgumi joprojām paliek kā pamats attiecībām ar Latīņameriku. Mums ir, ir jānorāda, ka mums jāveido ciešāka Eh, sadarbība arī Ekvadora pievienosies vistuvākajā nākotnē. Attiecībā uz Boliviju tas ir lēmums, kas ir specifisks, kas ir īpašs politisks uh, lēmums. Un, eh, bet, protams, ja šeit mums nav saprašanās, tas jau nenozīmē, ka tas aizturēs pārējos. Attiecībā uz Merkusūru uzskatu, ka tas ir mūsu eh, pienākums tas piestrādāt tā, lai abas puses eh, varētu panākt to, ka parlaments ir iesaistīts. Mums ir jāsaprot, ka tas ir ļoti ambiciozs nolīgums. Paldies! Paldies! Vēlos apsveikt referentu Šalts kungu un norādīt, ka piekrītu viņa vispārējai pieejai, un es arī piekrītu viņa attieksmei, bet ir arī momenti, kam es nepiekrītu. Par to es parunāšu. Acīm redzot, jārunā šeit īsi, jo mēs varam, mēs varam tikai piekrist Šolckungam, kad viņš norāda, ka uh, e, Latīņamerikai ir jāpalielina tir, savu tirzniecība, un, bet arī ir Eh, kategoriski pieprasam, lai peļņa no tirzniecības tiktu sadalīta godīgi, jo divpusējs progress eh, nedrīkst likt partneriem atmest daudzpusējos mēķus, bet ja mēs tagad ievērojam, sekojam, mēģinam sasniegt divpusējos mērķus, tad mēs arī tā pašā laikā darbojamies arī daudzpusējā frontē. Ir nepieciešams, uh, lai uh, godīgs un taisnīgs Doha nolīgums tiktu parakstīts, uh, un es te gribētu apsveikt referentu attīstība uh, ir tāds moments, ko šeit referents saskata kā attīstību no tirzniecības, bet Brazīlijā un Bolivijā jūs nevarat runāt par attīstību um, tādā pašā veidā, jo, ne, jo šīs valsts nav vienādā līmenī. Uh, par laimi šeit mēs redzam, ka uh, arī Brazīlija pati dod savu pienesumu attīstībā, veidot savu sistēmu. Varbūt varētu uzdot jautājumu, varbūt būtu laba ideja palielināt ši, pūliņu šajā jomā. Un tālāk pa, pāriešu pie punktiem, ko šauc, kurus šauca kungs mums nepiekrīt. Varbūt vissvarīgākais punkts vispirms. Mēs nevaram, es nevaru, mana grupa nevar pieņemt ideju, ka līdz tam laikam, kamēr Bolīvija un Andu kopienas tiesa uh, nenonāks pie sprieduma par Bolīvijas e, pieprasījumu, ka šie daudzpusējie e, nolūgumi ir e, jāaptur. Šeit runa par ķilniekiem. Mums ir informācija, kas ir pārliecinošana, kā acīm, acīm redzot Bolīvija atsauks savu lietu no tiesas ir tādi, informa tāda informācija, ko komisija saņēma pirms pāris dienām, ka Bolīvija uh, grib būt kopā ar e, Ekvadoru un vēlas pie, pievienoties attīstības nolīgumam. Arī par banāniem ir drošības normas Eh, jo šeit ir runa par 200 miljoniem eiro. Te ir nepieciešama eh, droša eh, noteikumi. Attiecībā par Merkusūru komisārs norādīja, ka es uzskatu, ka neņemot vērā globālo ekonomiku, tomēr būtu saprātīgi piekrist šīm idejām, būtu uh, arī labi veikt in, uh, eh, ietekmes novērtējumu. Paldies! Uh, mums vēl būs cits iespējas, mums šī pirmā iespēja, kad mēs runājam par šo dokumentu, varbūt jūlijā mēs varēsim atkal pievērsties pie tā. Un tagad uh, Uzklausīsim komisiju. Ehm, Macies Jorgensen kungs, lūdzu. Lūdzu ļoti īsi. Paldies, īsi komentāri no mūsu puses ehm, mēs atbalstam interesi no Eiropas parlamenta puses par Latīnu Ameriku, jo ehm, parlaments ir atbalstījis vienmēr tuvākas saiknes ar Latīņu Ameriku. Visumā mēs apsveicam uh, šo ziņojumu. Uh, ir šeit uh, saskan uh, ar mūsu politikas vispārējo virzienu, proti, ka mums ir jāturpina uh, tirzniecības liberalizācijas process, lai sasniegtu mērķus, lai eh, arī atbalstītu ES eh, intereses un šai politikai eh, ir jākļūst par mm, plašāks ES politikas mēķu Latvijā Amerikā sastāvdaļu. Arī jāietver arī ANO uh, tūkstošgadus attīstības mērķus. Uh, Un e, mēs tāpēc arī e, slēdzam asociācijas nolīgumus e, arī ar visiem pāriem pilāriem. Tādēļ šie ir tie momenti, kam mēs piekrītam. Jā, mums ir jābūt tie, taisnīgam piedāvājumam no visām pusēm, no abām pusēm, progresīva liberalizācija, arī lēnāk pārējais periodu, pielaidīgāk attieksmi un jāveicina sadarbība, jānostiprina institucionālā kapacitāte un jāpiestrādā pie visām uh, programmām, tā skaitā ieguldījumi uh, vidiem maziem uzņēmumiem. Un pēdējo kārt viens jautājums kur mūsu domas atšķiras. Tas attiec par, uz, par Bolīviju. Mēs piekrītam tiem, ka, kas saka, ka process, ko Bolīvija ir uh, uzsākus un arī iekšzemes procesi uh, ir nav atbalstām, bet tas jau nenozīmē, ka mēs pametam Bolīviju, jo Eh, mēs arī jā, jā, jāpaturprāta, ka Bolīvija ir lielākais eh, attīstības palīdzības saņēmējs Latīņa Amerikā, un referents ierosina, ka mums ir jāpielāgo šīs sarundirektīvas. Mēs ļoti labi saprotam šos uzskatus. Mums arī šodien apmainījāmies ar domām Arī mēs to darā, darīsim arī turpmāk ar jums un ar dalībvalstīm. Mēs spēsim uzklausīt jūsu domas un tās ņemt vērā, tā lai uh, virzītos uz priekšu šajās sarunās pareizā veidā. Es um, apsveicu šo virzību un interesi šajā politikā, par ko mēs esam jau Uh, vienojušies Mad Mad Madridē samitā. Paldies! Uzklausīsim vēlreiz uh, Helmutu Šolts, un uh, viņš iespējams te sniegs dažas atbildes. Paldies priekšsādātāji, es uh, izteikšos īsi. Paldies par komentāriem un par to, ka daži nepiekrita man. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam par šīm tirzniecības attiecībām, tad uh, mums jāatzīst, ka tā ir konkrēta lieta, par ko mēs runājam. Pat pēdējo nedēļu laikā man bija iespēja apmeklēt uh, dažas uh, šī reģiona valstis. Es uh, daudz runāju ar cilvēkiem, kurus uh, tieši skar uh, starptautiskā tirzniecība un viņu cerības. Ar to saistās, ka situācija uzlabojas, bet viņiem ir arī zināmas bailes, ka Eiropas Savienība, kas ir milzīgs spēks, ir iesaistīta šo valstu attīstībā mēs uh, izmantojam tirzniecību. Mums uh, vienkārši ir uh, jāņem vērā, ja mēs izmantojam tirzniecību kā instrumentu, mums ir jāņem vērā arī šīs viņu gaidas un bailes. Īpaši svarīgi šeit ir Merkosur loma. Bal Brazīlija pašlaik ir ļoti pašpārliecināta dalība valsts Un um, Eiropas Savienībā ir jāsaprot, ka tāda ir jaunā kārtība. Mums ir jārot atbildi uz šiem jaunajiem izaicinājumiem. Tas ir jādara uz uh, savstarpējas partnerības pamata. Tāpēc es uh, šeit uh, devu tikai dažus ieteikumus, kā var organizēt šo ietekmi. Uh, Es ļoti interesanti um, uzklausīju, um, man, man bija ļoti interesanti uzklausīt arī komisāru de Guhtu, um, parunāt, padiskutēt par konstruktīvām ilgtermiņa tirzniecības attiecībām, jo mēs zinām, ka šeit tagad mums ir iespēja iekļaut arī strateģisko virzību un uh, sniegt perspektīvu, kā attīstīt tirniecības attiecības ar Latviju Amerikas valstīm. Protams, kā šeit izskanēja arī banānu nolīgums, tad, kad eh, es to pieminēju gan eh, projektā, gan tas būs arī gala ziņojumā. Uh, mēs redzam, ka tur ir eh, dažāda izmēra kompānijas, kas ir iesaistīts banānu tirzniecībā, un eh, Ekvadorā tas viņiem ir dzīvības un nāves jautājums. Ja viņiem ir pieeja Eiropas Savienības tirgumu, tad tas eh, nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti delikātiem un jā, jāatrod labākais veids, kā organizēt šo tirzniecību. Mums komisijai un parlamentam būtu uh, jādiskutē, kā attīstīt šīs attiecības. Un uh, banānus te var izmantot kā instrumentu. Tomēr tas ir jāskata plašākā kontekstā. Tā nav tikai Ekvadora. Mēs tur runājam tur par visu AKP reģionu. Un uh, tas uh, mums uh, dod vielu pārdīmam, kā konkrēti organizēt šīs tirniecības attiecības un darīt eh, to ciešā partnerībā, lai dotu jaunu stimulu tirzniecības attiecībām ar Latīņu Ameriku. Mēs a, eh, sagaidīsim ziņojuma eh, pirmo versiju Bet uh, tagad pārējām pie 15. darba kārtības punkta. Tas ir ļoti būtisks jautājums, uh, proti sarunas par Eiropas Savienības un Indijas brīvās tirzniecības nolīgumu. Tātad tur ir runa ar, um, par pakalpojumiem. Sarunas sākās 2007. gadā, un uh, līdz šim ir notikušas vairākas sarunu kārtas. Uh, pēdējā no tām notika Dēlī šī gada janvārī. Kā jūs zināt, Indija Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs tirzniecības partners un pieaugoša ekonomiskā lielvara. Indija uzrāda pastāvīgu ekonomisko izaugsmi un ir viena no visstraujāk augošajām ekonomikām pasaulē. Mēs uh, ar interesi sekojām šo sarunu gaitai Un tas ir uh, viens no iemesliem, kāpēc pašlaik būtu īstais uh, laiks rīkot uh, viedokļu apmaiņu par konsultāciju pašreizējo situāciju. Es gribētu dot vārdu komisijai Ignacio Garcijas kungam. Laipni lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir uh, liels uh, prieks par man doto iespēju sniegt jums jaunāko informāciju par to, kāda ir situācija sarunās ar Indiju. Kā jau jūs gluži pareizi norādījāt, šis uh, varētu būt potenciāli ārkārtīgi svarīgs brīvās tirdzniecības nolīgums Eiropas Savienībai, ja mums izdosies noslēgt, noslēgt nolīgumu ar Indiju, kas būs pietiekami ambiciozs un visvatparošs, tas mums dos ļoti uh, labu Uh, startu un tādu ievadceļu valstī, kur, uh, kurā attīstas tirgus, bet kur arī ir ļoti protektīva. Tā tad uh, likmes ir ļoti augstas, un varbūt ir tikai godīgi teikt, ka mēs šobrīd uzsākam kritiski svarīgo fāzi šajās sarunās. Tā ir fāze, kurā mums būs jāraugās, vai mēs varam atrisināt galvenās problēmas, kas līdz šim mums nav ļāvušas noslēgt šīs sarunas uh, līdz galam. Jāsaka, ka mans viedoklis iespējas ir tāds, ka Indija ļoti aktīvi iesaistījusies šajās sarunās, bet viņa apzinās, ka, lai varētu noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, ka būs nepieciešami daži tādi sarežģīti politiski lēmumi Indijas pusē, un uh, viņiem ir zinām vēlme šajos jautājumos dziļāk skatīties. Es negribu tālāk runāt par šo ļoti detalizēto ziņojumu, gribētu tikai izgaismot trīs galvenos ekonomiskos jautājumus, uh, kuri, manuprāt, būs izšķiroši svarīgi uh, šo sarunu tālākā virzībā. Pirmais jautājums ir tarifi. Indija ir eh, nolikusi uz galdu sākotnējo tarifu piedāvājumu, kas ir interesants. Tur tiek eh, apmēram 90% eh, tirzniecības apjoma tarifi ir noņemti, bet mums ir nepieciešama vēl lielāka piekāp no Indijas puses. Ir jāuzlabo šis piedāvājums Eiropas Savienībai svarīgos eh, sektoros kā tekstilražošana, automobiļražošana, piemēram, ķīmiskās vielas, eh, mašīna iekārtas, eh, vīni, alkoholiskie dzērieni un vēl dažos citos produktu grupās. Mēs esam indiešu kolēģiem skaidri norādījuši, ka tā ir obligāta nepieciešamība, ka Indija uzlabo savu piedāvājumu šajās jomās, bet, protams, ja Indija būs gatava spērt soļus uz priekšu, arī mums jābūt gataviem, un tas nozīmē, ka galu galā mums jābūt gataviem uh, atcelt eh, tarifus no savas puses ātrāk nekā Indija atcels savējos, bet šie tarifi būs noteikti viens no kritiskajiem punktiem. Is... Eh, Otrā kritiski svarīgā joma ir pakalpojumi. In, Indija ir bijusi ļoti uh, būtiski spēlētāji Ženēvā. Tā ir ļoti aktīva interese pakalpojumos un tāpat arī daudzpusējās tirzniecības sarunās. Bet uh, šajās sarunās mēs ceram, ka Indija varēs atkal tā tad piedāvāt labāk piedāvājumu nekā Ženēvā, un cerams, ka tur tiks iekļaut arī daži sektori, kas ir ekonomiski ļoti būtiski, bet tādi sensitīvi, kā piemēram apdrošināšana, mazumtizniecība un vēl daži citi. Bet būsim skaidri, ja Indija būs gatava spērt soļus, arī mums jābūt gataviem virzīties uz priekšu. Un mums ir jābūt uh, Eh, gataviem. Šeit mēs nerunājam par migrāciju, mēs runājam par augsti eh, kvalificētiem indiešu profesionāļiem, kas būtu pagaidu pozīcijā sniegt pakalpojumus, tātad mm, par viņu pārvietošanos, bet ja mēs nevarēsim nodrošināt viņu vēlmu, teiksim, šajā politiski jūtīgajā jomā, tad arī viņi negribēs virzīties uz priekšu. Trešais ļoti svarīgais jautājums turpmākajiem mēnešiem būs uh, valsts pasūtījums. Tātad valsts pasūtījuma tirgus atvēršana ir ļoti būtiska mums, ko mēs cenšamies virzīt uz priekšu dažādās tirzniecības sarunās. Indija saka, ka viņiem nav mandāta šo valsts pasūtījumu jautājumu iekļaut, bet mēs sakam, ka tam ir jābūt vienam no sastāvdaļām šajā nolīgumā. Turpmākajos mēnešos mums uh, būs cerams jāsņem kādu politisku lēmumu no Indijas puses šajos jautājumos. Protams, ka sarunas būs eh, sarežģītas. Tirzniecības un, un ilgspējīgas attīstības jautājums būs īpaši eh, sarežģīts. Mēs cenšamies skaidrot Indijai, kāpēc šis jautājums ir tik būtisks Eiropas Savienībai. Man šķiet, ka eh, līdz oktobrim, kad būs Eiropas Savienības Indijas samits, Mēs aktīvi strādāsim ar indiešu kolēģiem, mēs centīsimies intensīvi meklēt iespējas panākt kādus uh, pozitīvus rezultātus šajos neatrisinātajos jautājumos. Ja mums izdosies atrisināt šos jautājumus laika periodā līdz oktobrim, domāju, ka mums būs laba iespēja šīs sarunas uh, pārnest uz eh, galīgo fāzi, noslēguma fāzi, un cerams, ka mēs varēsim noslēgt, noslēgt šo privās tirzniecības līgumu pēc iespējas ātrāk pēc oktobra galoķa sanāksmes. Bet, kā es teicu, tas būs atkarīgs no aktīvas līdzdalības un uh, diskusijām starp Eiropas komisiju un mūsu kolēģiem uh, tirzniecības uh, ministrijā un uh, protams, aktīvi jādarbojas ne tikai sarunvešanas līmenī, bet arī politiskajā līmenī. Tas ir ļoti svarīgs punkts uh, šajās sarunās, un tāpēc mēs uh, augstu vērtēsim, ja kādus komentārus, jautājumus no Eiropas parlamenta puses, vai nu jautājumos, ko es minēju, vai arī jebkādos citos sarunu aspektos. Paldies! Paldies! Komisijas pārstāvim es ievēroju, ka mūsu kolēģis Grēms Votsons kurš uh, vāda Eiropas Savienības Indijas delegācija, ir mūsu vidū. Es uh, sirsnīgi sveicu viņu un gribētu jautāt, vai Votsona kungs arī gribētu piedalīties šajās diskusijās. Un varbūt viņš varētu dalīties uh, savos uzskatos. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir pirmā reize, kad man ir iespēja piedalīties diskusijās jūsu komitejā uh, šajā parlamentārajā sasaukumā, un es ar lielu interesi uzklausīju diskusijas uh, par Saifīkundzes ziņojumu, kur tika pausts viedoklis, ka parlamentam iespējams nepieciešams padziļinātas diskusijas par to, kā rīkoties šādu nolīgumu jautājumos. Higgins kungs runāja par uh, cilvēktiesību sociāliem un vidas standartiem. Šie argumenti ir pamatoti, bet varbūt mums ir nespieciešams diferencēt autokrātiskos režīmus un, uh, autokrātis, un demokrātiskas valstis. Un domāju, ka šim argumentam ir svārs. Indijai. Indija ir uh, Eiropas Savienības uh, tirgus 2% apmērā. Mums ir, ir iespējams, uh, un tas ir abu pušu interesēs, paplašināt šo tirzniecību. Un es domāju, ka mūsu interesēs tātad paplašināt šo tirgus daļu būtu nekā Indijas uh, interesēs. Bet mana delegācija, kad mēs sazinamies ar Indijas uh, likumdevējiem un uh, dažādām organizācijām, ir tāda, ka viņi grib nolīgumu ar mums, bet nu, viņi negrib nolīgumu, kas pārsniedz tirniecības ietvars. Viņi ļoti kategoriski to nosaka. Viņi ir gatavi runāt par citiem jautājumiem, citos fórumos, Bet, ja mēs gribam tirzniecības nolīgumu, tad viņi grib to aprobežot ar tirzniecību. Un tas noliek mūs tādā situācijā, ka vai nu mums nebūs nolīgums, un tādējādi mēs nedodam saviem a, uh, a, uh, pilsoņiem iespēju izmantot šādu nolīgumu labumus, vai arī mēs lemjam a, uh, slēgt nolīgumu, bet kaut kādā citā ietvarā. Un citā formā un citā veidā runājam par mm, cilvēktiesību sociāliem un vidas jautājumiem. Mans uzskats ir tāds, ka ja mūs satrauc šie cilvēktiesību sociālajā un vidas standarta Indijā, kā tam arī vajadzētu būt, mums jāuzdod sev jautājums, vai būtu labāk risināt šos jautājumus divpusēja tirzniecības uh, līguma ietvaros, vedot un vedot papildus sarunas, vai arī vienkārši norobežot eh, šo tirzniecību no šiem jautājumiem. Mēs eh, no 2006. gada jau gribam noslēgt tirzniecības līgumu. Mūsu eksportētāji pašlaban saskans ar eh, situāciju, ka 28 8 štati Indijā bieži vien pieņem lēmumus, kas iespaido tirzniecību, un tas rada dažādas papildu izmaksas un šķēršas tirzniecībai. Daudzi šeit parlamentā manuprāt, eh, dot priekšroku daudzpusīgam tirzniecības nolīgumam Dohas ietvaros, bet tā kā tāds nav panākts, tad mana delegācija uzskata, ka tas būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība turpinātu darbu pie brīvās tirzniecības līguma. Gribu vēl piebilst. Tad, kad mēs bijām Indijā, mēs tikāmies ar eh, tiem, kas ir pret šādu nolīgumu Indijā. Mēs uzklausījām viņu bāžas. Daudzi no viņiem baidījās uh, par šādu nolīgumu ietekmu uz nodarbinātību Indijā. Daži no viņiem um, bažījās par piekļuvu medikamentiem. Ja valsts atver tirgu, tas uh, noved pie industriālas restruktūrēšanās. Un nenovēršam ir tas, ka daži cilvēki zaudē darba vietas, jo darba vietas tiek radītas citos sektoros. Mēs uh, centāmies sniegt viņiem atbildes, mēs pārunājām Uh, šo nolīgumu projektu, un tur ir skaidri norādīts, ka tas nedrīkst novest pie, uh, teiksim, medikamentu apjomu samazināšanas uh, un tam līdzīgām ietekmēm. Ekonomiskā attīstība visur notiek ar zināmām grūtībām. Mūsu paša ekonomiskā attīstība šajā kontinentā arī tam paraugs ir. Bet mēs nedrīkstam pa zemu novērtēt Eh, brīvā tirgus eh, potenciālu, izcelt cilvēks no nabadzības. Kad es strādāju Hongkongā 80. gados, es redzēju, kā pirmā, eh, brīvās tirzniecības paplašināšanās izcēla veselu paudzi no nabadzības pirms apmēram 15 gadiem. Komisārs, augstais pārstāvs, kas padlam ir Indijā, viņi saka, ka jābūt labi, ja Eh, līdz gada beigām būtu eh, nolīgums, un es domāju, ka mums parlamentā šeit jālem, kādā virzienā mēs gribam iet. Paldies, un tagad sāksim diskusijas. Es eh, pats gribētu uzsākt diskusijas un gribētu uzdot jautājumu. Vai IPR ir iekļaut un geogrāfiskās norādes šajā nolīgumā, jo pirms dažiem gadiem es biju uh, uh, Indijā, un mani šokēja tas, ka mani piedāvāja portvīnu, kas izgatavots Indijā. Un pēc tāda neliela pētnieciska darba konstatēju, ka visi galvenie Eiropas uh, spirtotie dzērieni arī tiek izgatavoti Indijā. Un uh, Tā tad tieši tāpēc es domāju, vai šīs uh, intelektuāla īpašuma tiesības arī ir iekļautas uh, šajā nolīgumā. Un tagad no SND grupas uh, jautājums. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Man ir arī ienāca uh, um, prātā, ka jūs uh, uh, minējāt porcvīnu no Indijas. Eh, šeit arī ir eh, interesanti izteicieni valodā, kam varētu būt divējādi nozīmi. Es eh, runāju ar diviem ekspertiem, ko vēlos tagad piebilst. Tā bija pirmā reize, kad es biju Indijā, un es jau dzirdēju atsauksmi no iepriekšējām braucieniem. Un es tiešām gribēju noskaidrot, kāda ietekme Lisabonas līkumam bija Indijā un kā arī kāda bija attieksme pret ES. Un es sapratu, ka tā ir mainījusies un bija atšķirīga no iepriekšējās reizes. Un tagad es novērtēju eh, parlamentāriešu delegācijas un to braucienu, un tiešām tās mums ir interesantas, tīpaši tirzniecības sarunu ziņā. Es arī vēlos minēt, ko mēs atzīstam, kad mēs eh, darbojamies ar Indiju. Indija nav īsti nabadzīga valsts tā ir valsts ar daudziem uh, nabadzīgiem iedzīvotājiem. Mums parādīja, uh, parādīja divas vietas, kur neviens nebija nabadzīgs, un tā bija pilnīgi atšķirīga no visiem iespaidiem. Pāriesim pie tirzniecības uh, nolīguma jautājuma. Es piekrītu Watson kungam, ka mūsu kolēģi Indijā ir negribīgi Viņi negrib pat runāt par vides, sociāliem vai darba tiesību jautājumiem. Mm, es domāju, ka arī mani kolēģi uzskata, ka mums ir jāatrod kaut kāds veids, varbūt ne tieši sasaistīt nolīgumu ar visiem šiem vidus un pāriem jautājumiem, bet Eh, tomēr izteikt savu viedokli par to, kādā veidā mēs uh, gribam, lai lietas nu, būtu, kad mēs importējam, ievedam savas preces. Eh, mēs nevar, negrib, nevēlamies uh, bērnu darbu. Uh, un mēs vēlamies, lai darba likumdošana tika ievērota. Mēs arī lūgtu komisiju neaizmirst šos momentus. Ja tos aizmirst nolīgumā, eh, aizmirst, tad varētu notikt arī tā, ka daudzi eh, kolēģi, eh, kolēģiem rastos šaubas par šo nolīgumu, un tas nebūtu konstruktīvi. Vai jūs īsāk varētu lūdzu? Es jau gan visu pabeidzu. Es gribētu tikai piebilst vienu lietu. Uh, Attiecībā par tarifiem lūdzu komisiju neaizmirst arī tos eh, tarifs par vīniem, tīpaši, jo eh, vīna tirgus eh, Indijā ir diezgan piesātināts un viņiem ir šiem tirgotājiem liela interese par vīniem. Paldies! Paldies, Kazakungs no Alde! Paldies, priekšsēdētāji, runāšu pavisam īsi. Es ar lielu interesi uzklausīju to, ko uh, mums stāstīja komisijas pārstāvis par uh, to, kādā posmā šīs sarunas. Es uh, tāpat uzklausīju Grējumu Watsonu. Uh, viņš vāda Eiropas Savienības un Indijas sadarbības uh, delegāciju. Eiropas parlamentā man šķiet, nu, principā es sajūtu, ka ir tāda neliela vienaldzība pret to, ko mēs sagaidām no šīs vienošanās. Vaconkungs minēja, ka Indijas puse ir tāda negribīguma pilna šobrīd iekļaut vai pat vispār vest sarunas ar Eiropas Savienību par zināmiem aspektiem, jautājumiem, kas uh, nav tirzniecības jautājums. Citiem vārdiem sakot, tātad par šiem vīdas, sociāliem, cilvēciesību standartiem un tā tālāk darba tiesībām. Uh, Uh, Bersekungs uh, savukārt teica, ka ja Indijas puse virzīsies uz priekšu, mums arī jābūt gataviem virzīties. Šķiet, ka komisijā ir tāds uh, zināms optimisms par šo sarunu virzīšanos uz priekšu. Un es vienā rakstā izlasīju, ka Guhtkungs komisārs jau ir paudis savu skatījumu un ka būtu labi, ja šīs sarunas varētu noslēgt uh, līdz oktobrim pēc uh, šīs sameta. Uh, samita. Es gribētu zināt, kas slēpjas aiz šī optimisma. Vai ir jau kaut kāda pietiekama informācija, kas jums, kā komisijai, ir, ko Indija jums ir sniegusi par uh, šo jautājumu, kas mūs, kā Eiropas parlamentu, ļoti satrauc. Gribētu zināt uh, par šiem uh, ģenēriskajiem bezpatenta medikamentiem, uh, ko jau kolēģi minēja Laifrīd kungs un Vatson kungs, uh, tur ir zināmas bāžas uh, no Indijas uh, dažādu uzņēmumu puses, bet tāpat arī organizācija ārsti bez robežām ir pauduši savas bažas. Vai jūs varat pārliecināt, ka netiks ar nolīgumu palīdzību negatīvi ietekmēt šo bezpatentu medikamentu situāciju Indijā? Paldies! Um, be... Paldies! Runāšu pavisam īsi gribu izteikt tādu makro piezīmi mikro minūtē. Makro punkts ir tāds. Indija no Britiem mantoja diezgan labu dzelzceļa sistēmu, uh, likumu kopumu un tā tālāk. Bet viņi importēja arī sociālistu, un tas nozīmē, ka statistiski. Pat Grēms Ocams, kas zina visu, varbūt viņš nezina to, ka 60. gados bija fantastika statistika eksports no Britu kolonijas Hongkongas, kurā ir apmēram 4 miljoni iedzīvotāji, bija lielāk nekā eksports uh, no Indijas, kurā ir apmēram miljards iedzīvotāji. Un tas ir tāpēc, ka Indijā bija noslēgta ekonomika, un viņi tātad ražoja preces, kuras nebija tirgojams pasaules tirgū. Mana doma, mana loģika ir tāda, ka eh, Nerūna viņa eh, ģimene tātad ieveda šo sociālismu 48. gadā. Tas ir man komentāri mm, pats pamats, un es domāju, ka es to skaidri arī pateicu. Tātad, tas ir tas galvenais punkts. Tātad šī noslēgtā uh, ekonomika noved pie tādām lietām, kā bērnu darba izmantošana, vidas uh, pasīva pārkāpšana, un varbūt uh, viens veids, kā atvirzīties no tā ir nodrošināt brīvu tirzniecību ar Indiju. Vēl viens liels komentārs no manas puses, kuru Devits Mārtiņš parasti izsaka no savas puses, bet eh, šobrīd ir kādam citam jāatbilst eh, Grēmam Vatsonam. Es domāju, ka gan arī visus apvienotas karalists eh, deputātu vārdā es gribu baust ļoti smagas bažas par to, ka uh, ir jāceļ uh, Eh, tarifi, kas, nodokļi, kas ir uzlikti uh, skotu viskijām. Un es gribētu no komisijas dzirdēt par to, kāds progress būs šajā jautājumā. Mr. Thank you. Mr. Newton. Newtons Dans, lūdzu jums vārds. Un es arī esmu delegācijas loceklis, tāpēc esmu šeit. Pirmais komentārs. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi lielā mērā mūsu interesēs noslēgt līgumu. Mēs esam divas visdemokrātiskākās, eh, tā teikt, zonas pasaulē, un būtu burtiski traģiski, ja mēs nespētu vienoties. Eh, tas, manuprāt, ir galvena princips un pamatdoma. Kā jau Grējams un citi kolēģi teica, viena no problēmām būs tad, kad šeit parlamentā vajadzēs ratificēt nolīgumu, kad mums būs jāsaka jā vai nē, mums Lisbonas līgums dod šo milzīgo pilnvaru. Un, cienījamie kolēģi, parlamentā ļoti lielu uzmanību pievērš cilvēktiesību un citiem jautājumiem, kas ir netizniecības jautājumi, un mēs varam paredzēt, ka būs grozījumi un priekšlikumi, un ka tiks teikts, ka indieši nepieturas pie cilvēktiesībām, mēs uzliekam viņiem uh, kaut kādas nosacījumus. Kā Grējams teica ļoti skaidri un ļoti pareizi, ka tas radīs patiesu problēmu. Indieši to nepieņems, un uh, viss apstāsies. Viņi ir ļoti lepna nācija, tūkstošiem gadu veca, Tātad viņa civilizācija ir vecāka nekā Eiropas, daži varētu tā teikt. Mūsu braucienā uz Indiju mēs konstatējām, mēs uh, braucām ar autobusu trīs stundas un apmeklējām ciematu, kur pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem bērnu darbs vairs netiek izmantots. Mēs satikāmies ar bērniem, kuri vairs nestrādā, kuri iet uz skolu. Viņi bija ļoti emocionāli, ļoti sajūsmināta, un tas bija pozitīvs piemērs Eiropas Savienības palīdzībai, bet tāpat laikā tika norādīts, ka ir simtiem tūkstošiem citu ciematu, kur šis bērnu darbs joprojām tiek izmantots, jo nav iespējams sasniegt visus šos ciematus laikā. Un tā nav Neru un, un, un, un, un viņa ie, ie, ierosinātais un ievestais uh, bērnu darbs 48. gadā. Bet šis bērnu darbs ir tūkstošiem gadu vecs, un mēs to gribam izskaust. Jebkurā gadījumā vai nu ir vai nav klauzula nolīgumā, un nu, noslēguma punkts, un es ceru, ka komisijas pārstāvs klais, klausās. Vienā mūsu sanāksmē es sēdēju blakus uh, opozīcijas uh, juristam. Jā, es noslēgšu pēc vienas minūtes, saka Ņūtona kungs, dodiet man lūdzu vienu minūti. Vai es varu pabeigt teikumu? Tātad opozīcijas jurists ļoti viedi norādīja, jūs eiropieši, jums nav jāieliek cilvēktiesību klauzulas, vienkārši uzstājiet uh, uz klauzulu, ka Indija piemēro pati savu likumdošanu, jo šī likumdošana pret uh, bērnu darbu jau pastāv Indijā. Tātad, ja mēs panākam tekstu teikumu, ka Indija ievēro visas savas likuma prasības, tad jau mēs esam vinnējuši Vinklerkungs no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, skaidri redzu, ka Indijas delegācijas uh, locekļi šeit ir ļoti aktīvi šajās debatēs, un tas ir pilnīgi saprotami, jo mums uh, ir diezgan spēcīgi viedokļi un iespēja no nesenā brauciena uz Indiju. Un, manuprāt, tā ir ekonomika, kas tik tiešām līdz pavisam nesenai pagātnei bija noslēgta, bet atveras tādā ātrumā, ko daži lēmumu pieņēmēji Eiropā pat nespēja saprast. Indija ir viena no tām globālajām ekonomikām, kurai ir vienkārši apskaužama ekonomiskā izaugsme. Tāpēc domāju, ka Eiropas Savienības un Indijas pilsoņu kopīgs ieguvums būtu šāds brīvās tirzniecības nolīgums, kas dotu ieguvumu cilvēkiem gan Indijā, gan uh, Eiropas Savienībā. Domāju, ka saruna vedēji uh, komisijā viņiem vajadzētu saprast, ka nedrīkst būt pārāk daudz izņēmumu šādā visaptvarošā līgumā, un ja būtu kādi izņēmumi, no kuriem būtu grūti izvairīties, tad šie izņēmumi būtu jānosprauž ļoti skaidram laika grafikam, tātad, kad šie izņēmumi e, beidzas, iztek un visbeidzot. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs visus Indijas ekonomikas un sabiedrības aspektus aplūkot kopumā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs runājam par uh, civilizāciju, kas ir tūkstošiem gadu veca, par uh, milzīgām, par dziļām kultūras saknēm. Uh, tradīcijām, domāju, ka mūsu pirmajiem centieniem vajadzētu būt uh, saprast un izprast, un varbūt ne tik daudz uh, spriest un tiesāt un nosodīt. Paldies! Um, jā, es domāju, ka mums vajadzētu tagad jau apkopot šo jautājumu. Jā, es tālāk došu vārdu Helmut Šaltskungam. Paldies! es um, neesmu breķis un es nevaru sacensties ar visām šām, šīm uh, piezīmēm. Es uh, piekrītu, ka makroekonomiskais uh, aspekts ir ļoti svarīgs. Tas gan tā ir gan lieliska izdevība, gan izaicinājums noslēgt uh, mm, BTN. Un, uh, arī jāņem vērā, protams, visi šie jautājumi, kā bērnu darbs un tā tālāk. Bet no interkomitejas inter viedokļa jāuzsver divi uh, momenti. Mums, mēs esam jau pārunājuši šos jautājumus, kad strādājam pie Korejas nolīguma uh, jautājumu par uh, pakalpojumu sniedzējiem, un tas ir 35. pants šajā projektā, proje, nolīguma projektā, un arī šeit arī Uh, uh ir arī vis, visas normas atrunātas un arī mēs esam pārneši ar Koreju pie iepriekšējā brīvās tirdzniecības nolīguma, jo nebūtu jau nopietni tagad atkal to iekļūt, iekļaut. Es vienkārši gribu, lai būtu pāredzamība un runāt arī par otru, ja Eh, jautājumu, ja Indija ir visvarīgākais, eh, visvarīgākā valsts, kas ražo bez recepšu zāles, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un, eh, un treškārt, arī skatoties uz Latīņu Ameriku un šiem tirdzniecības nolīgumiem tur, uh, Arī ar Meksiku mēs pievērsām uzmanību um, uh, uh lauksaimniecības produktiem, arī mil, uh, piena izstrādājumiem. Un arī šajā nolīgumā uh, Uh, mums to jādomā, ja mēs nedrīkstam nogalināt vai iznīcināt Indijas lauksaimniecību. Mums ir jāpalīdz uh, viņiem noturēt ilgspējīgo attīstība, tīpaši lauksaimniecības sektorā, kas tiek ļoti svarīgs šai lielajai valstī. Paldies! Piedodiet, ka nevarēju dot visiem vārdu, tagad dosim vārdu. Garsie kungam, bet, bet dažas minūtes, lai izteiktu tās bažas un jautājums, kas tika izteikti. Paldies! Es mēģināšu runāt īsu, stākšu, sākšu ar konkrētiem jautājumiem. Jā, ģemt, ģemtiskās norādes ir viens no jautājumiem, kas svarīgs šajās sarunās, un mēģināsim arī pierunāt Indiju, lai viņi piekrīt mūsu nostājai arī ārpus lauksansības sektora un vīni un alkoholiskie dzērieni arī ir ļoti svarīgs jautājums, jo pastāv ļoti augsti tarifi, to mēs, tā mēs nevaram uzturēt, un mēs strādāsim pie šī jautājuma. Un vairāk jautājumi e, e, e, ir arī sakarā ar zālēm Uh, tātad uh, šis jautājums, protams, attiec uz visu sabiedrību. Mums ir jāno, jānodrošina tas, lai ne, šajā nolīgumā nebūtu nekā, kas neļautu um, Indijai pārdot bezrecepšu zāles. Un, uh, ja būs vēl turpmāk jautājumi par zālēm, es labprāt atbildēšu uh, no zāles. Es arī domāju par internetu pakalpojumu sliedzējiem, bet eh, es domāju, ka šajā nolīgumā nebūs nekas, kas būtu pretrunā ar ES likumdošanu. Un pēdējo kārta par vides un sociālajiem aspektiem. Tas tik tiešām ļoti smagi punkti šajās sarunās. Mēs esam arī pārnājuši ar Indijas kolēģiem un mēģinājām viņiem pastāstīt, kāpēc šie jautājumi ir tik svarīgi. Es, jo š, es gala rezultātā mēs Indija un ES atradīs ceļu, kā virzīties uz priekšu. Es esmu par to mm, pārliecināts, ka mēs nonāksim pie kompromisa un ir iespējams rast risinājumu šajā lietā. Un oktobra jautājums. Jums tiešām līdz oktobrim ir jāpanāk uh, politisks izrāviens, jāatrod ceļš, kā virzīties uz priekšu. Uh, Un, lai saprastu, kā rīkoties pēc tam, vai nu mēs parak, parakstīsim nolīgumu, jeb parafēsim to, mums ir nepieciešams intensificēt visu darbu darīt to pēc iespējas ātrāk, ja mēs, ja mums veiksies, tad tas dos lielu uh, labumu. Lies paldies, tas būtu viss no manas puses. Lies paldies pāriesim pie 16. punkta mūsu darba kārtībā par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem un mehānismiem. Drīz uzmanību no zāles lūdzu. Tie, kas vēlas aiziet, lūdzu, tā arī dariet, bet pēc iespējas ātrāk lūdzu. Tā, lai mēs varētu turpināt darbu un mierīgi pie tam.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 Eh, tirdzniecības aizsardzības instrumenti. Jau sep, pirms septiņiem mēnešiem mēs sākam pārunāt šo jautājumu. Un uh, eh, par to laiku ir jau vairāki gadījumi, vairākas lietas, kas ir parādījušās šajā jomā Uh, lieta pret Ķīnu, kā arī komisija paziņoja. kā turpinās diskusija par uh, regulu, kas veidosies tuvākajā nākotnē Un tiešām būtu ļoti interesanti uzklausīt, vai uh, ir kāda attīstības, vai arī kāda attīstība ir apturēta šajā, šajā uh, ziņā attīstība par uh, uh, reformu pēc Lisabonas līguma. Un uh, arī š, te mēs arī palūksim direktoru no komisijas uh, tirzniecības direktorāta. Uh, Varbūt eh, lūkšu jūs runāt kādas 8-10 minūtes, lai uzsākt mūsu diskusiju par šo tēmu. Lūdzu, jums ir vārds. Paldies, profesor. Es saprotu, ka jūs vēlaties tāds vispārējais komentārs, un jūs jau minējāt konkrēts jautājums un arī institucionāls dabas jautājumus. Pirmkārt, mēs turpinām pieturēties pie domas, ka šeit jābūt kārtīgiem noteikumiem, tie kārtīgi jāpiemēro, tas ir ļoti svarīgi visai sistēmai, it īpaši ekonomisko grūtību periodā. Kā jau norādīju, mēs mē, mēģinām piemērot noteikumus pareizi, uh, Eh, un mēs redzam, ka pastāv bailes. Pirms gada pēkšņi parādās ves, vesela eh, rinda lietu, kas parādās. Un eh, tomēr ļoti patīkam, ka šogad tas nav noticis. Un mēs arī par to esam domājuši. Mēs arī saprotam ar no nozares, ka ka uh, tirdzniecības aizsardzības sistēmu jāpiemēro pareizi, tad var izvairīties no dempinga un mēs varam arī izvairīties no negatīviem, ne, negatīvām sekām, ja pastāv par pareizi e, īstenot tirdzniecības aizsardzības sistēmu un ja šie instrumenti uh, pa, pastāv uh, e, mūsu ceļā uz uh, liberalizāciju. Tā ir tā mūsu pozitīvā doma. Iekšēji mēs daudz esam runājuši par kvalitāti. Tas ir svarīgi, tā ir svarīga tēma vadībai Eh, mums ir svarīga programma, kā stabilizēt eh, kvalitāti mūsu darbam, padarīt to konsekventāku un pārliecināties par to, lai šajā ziņā ES tiktu uzskatīt no visiem tirdzniecības partneriem kā piemērs, kam varētu sekot arī mūsu uh, diskusijās. Mēs esam to uzskatījuši uzsvēruši, un pastāv interese sekot ES piemēram, piemērot šo, īstenot šo politiku, arī uh, veidu un noteikumus. Tie mani ievad komentāri un arī ieskats par to, kā mēs esam darbojušies. Jūs te minējat ļoti konkrēts jautājums, kas attiec uz konkrētām lietām, kas ir uh, arī sa, eh, saskars ar sistēmas jautājumiem. Mums tagad ir lieta, eh, kas ir eh, izmeklēšanas lieta par subsīdijām Ķīnā attiecībā uz pārklāto papīru, un šeit ir politikas izmaiņas Eh, jo iepriekš tika norādīts, ja ir šās lietas ir pareizi dokumenti un ja nozara meklē uh, subsīdijas un var norādīt uh, prima facie uh, liecības un pierādījumus, ka tas viss ir likumīgi Bet, protams, mums tagad šīs lietas ir, un tas rada arī jautājums par ķīniešu partneriem. Tagad ir jāveic izmeklēšana, tā jāveic eh, pamatīgi, eh, ņemot vērā eh, nodibinātos faktus. Otrs jautājums, ko jūs minējāt, tie ir komentāri par šūs gadījumu. Tas ir gadījums mums, es jums atsvaidzināšu atmiņā, mēs eh, šos pasākumus esam jau veikuši 15 mēnešus, un eh, Ķīna ir skatījusi šos pasākumus. Mēs esam pārsteigti par rezultātu, bet mēs esam apmierināti, ka Ķīna E, faktiski iziet cauri e, visiem šiem mehānismu stadijām, kaut arī viņus tas neapmierinātu. Mēs esam, e, esam pārliecināti, ka mēs gūsim uzvaru šajā lietā un redzēsim, ko process Ženēvā mums sniegs. Mūs aizstāvēsimies šajā lietā tā pamatīgi, un mūsu advokāti vinnēs. un visi, visi šīs lietas, kas bija Luksemburgā, līdz šim mēs esam uzvarējuši konsekventi, un tāds arī turpināsies. jautājums par tirgus ekonomiku un tā stāvokļa analīzi Ķīnā. Mēs turpinām dialogu un arī analīzi. Tur ir pieci kriteriji, kā jūs zinām, un mēs to skatām katru atsevišķi ļoti konkrēti. Un šeit sadarbība ar Ķīnu ļoti laba. Un mēs tagad esam pievēsušies uh, eh, uzskaitvedībai Eh, jo mums ir nepieciešamas eh, tādas atskaites un uzskaite, uz ko var paļauties. Eh, tātad šeit jautājums par likumu un, un šie noteikumi par uzskaitvedību un kā te darbojas Ķīnā. Mēs esam to pārnājuši ar ķīniešu kolēģiem, kā arī devuši izvērtējumu attiecībā TDI reformu. Protams, šī reforma uh, faktiski tika, tā skatīšana tika atlikta, jo Eh, eh, noteikumi Ženē, Ženēvā nebija stabilizēti, un līdz šim eh, tāds viss arī ir. Mums nav skaidrs, kāds būs nāko, satvars nākotnē. Varbūt būtu gudrāk atlikt visu šo lietu, šo reformas diskusiju, un tāds te viss notiek. protams, mēs virzamies uz priekšu. Tātad mums ir noteikumu kopums un to īstenošana. Un e, mēs esam veikuši e, savu iekšējo izvērtēšanu un arī nostiprinājuši standartus, kas ir nepieciešami, lai īstenotu šīs noteikumus. Tas ietver arī konkurences politiku. Mēs esam uzsākuši e, Eh, kvalitātes vadības programmu. Eh, mēs izmantojam labākās prakses mūsu nozarē, ražošanas nozarē, arī pak pakalpojumu nozarē. Mm, eh, tā ir ļoti liela programma. Mēs skatām visu to, ko mēs darām un kādā veidā mēs nodrošinām informācijas plūsmu. Ja vēlas, mēs varam dot sīkāku prezentāciju lēmumu pieņemšana par TDI un Lisabonas līguma sekas. Mēs saprotam arī, ka priekšlikumi tiks iesniegti. Mēs zinām, ka komisārs jau ir sazinājies ar profesoru un arī izteicis savu viedokli. Es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā mums būs vairāk informācija par šo jautājumu. For... Nu, paldies par šo paskaidrojumu un par informāciju par aktuālajām tēmām.